Good afternoon, colleagues. We're going to... Labdien, kolēģi! Sāksim sanāksmi, jo mums ir ļoti uh, gara darba kārtība. Paldies kolēģiem, kas ir ieradušies laikā. Kā parasti viņiem pasakos darba kārtības pieņemšana, ja nekādu iebildumu nav, tad darba kārtība ir pieņemta. Un es izteikšu dažus priekšsēdētāju paziņojumus. Pirmkārt, eh, valodu profils horvātu un gēlu valodā nav tūkojuma. Uh, Un tagad uh, virkne koordinātoru uh, ieteikumu 205. pānta uh, ietvaros uh, Krepīnī kundze no S&D būs referente automatizētajai datu apmaiņai, runājot par um, automašīnu datiem. Čehijas Republikā Stetīna EPP datu apmaiņa attiecībā uz Portugāli un viņš būs referents par automatizēto datu apmaiņu datiem eh, Grieķijā. Bonī no EPP par ieviešanas eh, lēmumu par eh, aktīvo vielu dokumentu. Gāles kundze no ETP būs referenti par Eiropas ETS e e sistēmu, par regulas grozīšanu. Himenes Besarēls no ETP ir atkal apstiprināta par referenti otrajā lasījumā priekšlikumam direktīvai, kas maina padomas pamatlēmumu 24757, kur tiek noteikti minimālie noteikumi attiecībā uz kriminālu noziekamiem uh, un sodiem nelegālās eh, narkotiku tirzniecības jomā. Spinelli kundze būs referente par Lībē pašinstīvu ziņojumu par mediju plurālismu, Pāvēl kungs no S&D eh, ir eh, nominēts par referentu par šādiem ziņojumiem. Eiropas Savienības un Maurīcijas Republikas Seišelu, Bahamas, Antīga Burbida, uh, Uh, un uh, St. Kitts un nevis uh, nolīgumiem attiecībā uz vīzu noteikumiem. Vai komiteja var atbalstīt šos ieteikumus? Tie ir atbalstīti, tad tagad delegaģētie un ieviešanas tiesība aksti 18. septembrī parlaments saņēma komisijas ieviešanas lēmumu projektu grozot komisijas ieviešanas lēmumu 2572 no 2017. gada par uh, darba programmu 2017. gadam attiecībā uz migrācijas un integrācijas fondu. Pamatakts ir regula numur 514 no 2014. gada. 19. septembrī eh, Eiropas parlaments saņēma komisijas ieviešanas lēmumu projektu, kas groza 2017. Eh, gada ieviešanas lēmumu, pieņemot uh, Eh, darbu programmu attiecībā uz tiesībām, līdztiesību un pilsonību. Šeit pamatakts ir eh, regula numur 1381 no 2013. gada. Eh, par šo ieviešanas aktu saņemšanu tika ziņots Libe biedriem 22. septembrī, un iekšējais termiņš iebildumu celšanai tika noteikts. Ja jums ir kādas uh, kādi iebildumi, tad lūdzu informējiet Lībijas sekretariātu līdz 6. oktobra. Um, 6. oktobrim, un uh, šodien būs arī elektroniskā balsošana, tātad lūdzu ja paņemiet līdz savas elektroniskās balsošanas kārtas. Balsojums notiek 18.25. Um, vēl viens uh, paziņojums. Libija delegācija pagājušajā nedēļā Tunisijā tikās ar virkni uh, pārstāvju, tā skaitā ar parlamenta, valdības pārstāvjiem, uh, no Lībijas un uh, Tunisijas uh, nevalstiskajām organizācijām un arī ar starptautisko organizāciju pārstāvjiem. Uh, starptautiskā migrācijas organizācija, piemēram, bija pārstāvēta. Un šeit ir runa par Itālijas kāds apsardzes kuģi. Delegācija ieguva informāciju par jautājumiem, kas skar robežu apsardzību starp Lībiju un Tunisiju. Un uh, Eh, kolēģiem varbūt būs interesanti uzzināt, ka kļūst skaidrs, ka eh, delegācija uzskata, ka ilgtermiņa risinājumi migrācijas jautājumos ir eh, ļoti nepieciešami, lai sasniegtu stabilitāti reģionā. Meklēšana un glābšana, protams, ir prioritāte, runājot par cilvēktiesību ievērošanu. Tur ir milzīgi izaicinājumi, runājot par um, bēgļiem. Un ir jācīnās arī pret noziedzīgo grupu aktivitātēm. Tunīsijas strateģiskā loma ir jāpiemina, ir aizvien lielāka izaicinājuma ar pieaugušu migrāciju un ir tāpēc jāpielāgo patvēruma un prediskriminācijas likumdošana. Runājot par vīzu režīmu un diplomu atzīšanu. Tie ir svarīgi aspekti starp Tunisiju un Eiropas Savienību. Delegācija saņēma informāciju par to, ka no Tripols rietumiem eh, ir pieaudzis eh, laivu skaits, kas dodas ceļā ar bēgļiem. Es domāju, ka delegācija, kurā es arī piedalījos pagājušajā nedēļā, eh, vēlās jūs šodien informēt par šīs delegācijas brauciena rezultātu. Uh, Tā bija ļoti intensīva pieredze, ko mēs piedzīvojām, un uh, mēs esam iesaistīti arī bijuši Lībijas jautājumos, un uh, aizturēšanas jautājumi ir īpaši svarīgi. Ja nav jautājumu, tad, tad uh, tie bija visi priekšsādātāji paziņojumi, un uzreiz varam ķerties pie trešā darbkārtības punkta, kas ir mūsu mini uzklausīšana par uh, narkomānijas apkarošanas politikas novērtēšanu pašreizējo stāvoklē es tiesību aktu jomā. Uh, Tātad vispirms gribētu sirsnīgi sveic mūsu um, uzklausīšanas viesus par uh, šiem jautājumiem, narkotiku politiku un uh, tagadēju situāciju. 20. jūnijā padome pieņēma otro rīcības plānu, lai ieviestu Eiropas narkotiku stratēģiju līdz 2020. gadam, un tas arī virzīs turpmāko Eiropas Savienības rīcību šajā jomā turpmākajos trijos gados. Šodien uzklausīsim Eiropas institūciju, aģentūru, um, citu iesaistīto pušu un ekspertu viedokli. Jūs mums sniegsiet visaptvarošu ainu par izaicinājumiem narkotiku politikā Eiropā un to, kas būtu jādara Eiropas līmenī. Un, protams, balstīsimies arī uz uh, to lielo darbu, kuru ir paveikuši mūsu referenti kur arī ir ieradušies, bet vispirms es, es gribētu pateikties mūsu runātiem par to, ka viņi šodien ir ieradušies, un esmu pārliecināts, ka uh, varēsim uzklausīt uh, virkni interesantu prezentāciju. Sāksim ar uh, dažām prezentācijām. Lūdzu runātājus izteikties maksimāli astoņu minūšu ietveros, lai mums būtu laiks uh, tādām auglīgām diskusijām. Tātad prezentācijas būs apmēram 8 minūtes un tad uh, eh, 10 minūtes eh, pētījuma prezentācijai eh, no komisijas un parlamenta ekspertu puses. Pirmais runātājs Danilo Balota, kurš ir uh, Eiropas narkotiku un narkomānijas uzraudzības centra pārstāvis. Viņš sniegs mums pēdējo tendenču pārskatu situācijā Eiropā narkomānijas jomā, balstoties uz ziņojumu, kas tik šogad pieņemts par situāciju šajā jomā. Lūdzu, jums astoņas minūtes. Paldies, priekšsēdētāji, paldies, kolēģi, godējumi parlamenta deputāti par iespēju stāties jūsu sanāksmē šodien. Es izklāstīšu savu viedokli ļoti īsi. Pamatā tas ir balstīts uz četriem punktiem. Tas ir eh, arī izklāstīts eh, mūsu gadu pārskatā. Es runāšu par šiem četriem svarīgajiem punktiem. Pirmais ir pārdozēšana, otrais ir jaunās psihotropās substances, eh, treškārt tas ir kanābis un ceturtkārt par novērtējumu ziņas nav pārāk labas. Jau trešo gadu pēc kārtas mēs saskaramies ar pieaugušu nāvis gadījumu skaitu pārdozēšanas dēļ. Tas notiek ņemot vērā to, kā pieaug sintētiskie opiāti tirgu, kuri veicina šādu pieaugumu. Bažas rada tas, ka Šī parādība ir vērojama visās vecuma grupās. Tāpat mēs skaidri redzam, ka pārdozēšana Eiropā var novērst, samazināt ar labu klīnisko un recepšu praksi. Mums ir skaidri pierādījumi, ka tās darbojas. Tāpat arī naloksonu schēmas, kas ir zināmā mērā strīdīgs jautājums vairākās valstīs, ne visās tas tiek pieņemts, bet tā ir Eh, tas ir medikaments eh, dzīvības glābšanai un ar šī medikamenta pār izmantošanu ir iespējams atgriezt dzīvē cilvēkus, kuri ir pārdozējuši narkotikas. Un ļoti nesen Eiropas zāļa aģentūra piešķīra tirgus autorizāciju naloksona nazālai izmantošanai. Tāpat ir narkotiku patērēšanas zāles septiņās valstīs pieejamas un arī tas parāda to, kā šādas zāles var, telpas var mazināt nāvis gadījums pārdoziešanas dēļ. E, Lisabonas konferencē nākošajā gadā tūkstošiem dalībnieku runās par to, kā rīkoties narkotiku lietošanas samazināšanai. Eiropā mums ir jau ilgadīga pieredze par to, kas ir izmantojams un kas nav izmantojams cīņā pret narkotiku lietošanu, tā skaitā sociālajā lomā. Mēs eh, runāsim par to, kādas eh, substances mēs pārzinām, kā rieģēt dažādu grupu vidū, jo grupas ir visai atšķirīgas, eh, gan agrīna vecuma, gan Eh, dziļāka vecuma lietotāji, tāpat tādas grupas kā ieslodzītie, tādas grupas kā eh, festivāla eh, apmeklētāji, un šī konference notiks 22. un 3. oktobrī. Nākošais lielais aspekts ir jaunās psihoaktīvās vielas. Sintētisko opiātu skaits pieaug. Mēs neesam sasnieguši vēl tādu epidēmijas līmeni kā Savienotajās valstīs, kur tās ir uh, valsts mēroga trauksme. Un e, Trumpa administrācija ir spērusi soļus šīs valsts mēroga krīzes gadījumā. Mēs tik tālu vēl nesam nokļuvuši, bet mums šie draudi ir jāapzinās. Tālāk, kā jūs redzat šajā diagrammā, jauno uh, psiho aktīvo vielu lietošana ir pieaugusi, un to skaits ir pieaugs, nu pat to skaits sasniedz ap sešiem simtiem. Startautiskajās konvencijās stātu ir tikai 240, tātad skaits ir e, praktiski trīskāršojies, un tās parādā tirgu vidēji nedēļas laikā divas vielas. Un mēs esam nobažījušies attiecībā uz labajā pusē redzamajiem ziliem stabiņiem, kas ir opioīdi, kas ir visspēcīgākās vielas. Tālāk jaunie fentanīli ir eh, substance, kas izlais, izraisa lielas bažas, ir nepieciešama ļoti, nepieciešams ļoti neliels daudzums, lai nodrošinātu uh, devu ar vienu gramu var sagatavot ļoti daudz devas. Nākošajā tēlā jūs redzat attēlu, cik ir nepieciešams heroīna, fentanīla un karfentanīla. Tie ir divi miligrami, lai sagat, izgatavotu devu. Un tiek uzskatīts, ka ar vienu kilogramu fentanīla var nopelnīt 5 miljonus dolārus. Trešā sadaļa, par ko es vēlos runāt, ir kanābis. Tā ir narkotika, kas ir visplašāk diskutēta Eiropas Savienībā. Pāriesim pie nākošā attēla. Tiek lēsts, ka viens no četriem pieaugušajiem ir mēģinājuši lietot kanābis Eiropā. Savukārt, mēs lēšam, ka regulāru lietotāju ir aptuveni 1% pieauguša Eiropas iedzīvotāja. Tā ir visizplatītākā narkotika, kas tiek atšķirīgi lietota uh, valstīs, bet jānorāda, nu, ka uh, šī viela ģenerē aprat, apriti ap 90 eh, miljārdu eiro gadā. Tāpat tā ir saistām ar 70% marasta gadījumu narkotiku lietošanas gadījumos. Tā tad tā ir narkotika ar nozīmīgu vietu. Mēs sekojam tam, kas notiek ar kanābis eh, gan Savienotajās valstīs, gan Eiropā. Mēs esam saskāršies ar legalizācijas schēmām. Pagaidām Eiropā neviena no valdībām šobrīd neskata iespēju legalizēt kanābis lietošanu. Tomēr uh, dekriminalizācija un depenalizācija tiek plaši diskutēta gan mēdījos, gan sabiedriskajā domā, gan arī valstu parlamentos. Mēs piedāvājam MCDDA eh, resursos servisu, kur jūs varat pierakstīties uz paziņojumu saņemšanu kanābis sakarā, kas notiek citās valstīs, kāds ir stāvoklis ar de dekriminalizāciju un eh, kāds ir stāvoklis ar kanābis lietošanu Eiropā. Un visbeidzot, es, eh, lai iekļautos savās astoņās minūtēs, tagad runāšu par narkotika politikas novērtējumu, jo mūsu prāts valstīm ir svarīgi veidot eh, stabilu zinātnisku pamatu šādam novērtējumam. Šajā kartē jūs redzat to, ka valstis maina savu uh, Uh, uzmanības fokusu. Tumšajā krāsā ir valstis, kuras koncentrējās tikai uz nelegālajiem narkotikām, un gaišākā krāsā valstis, kas ir pievērsušās taiskaitā tādām narkotikām kā alkohols, tabaka, azartspēles un citas atkarības. Katrā ziņā mēs uzskatām, ka Šīs stratēģijas ir ļoti rūpīgi jāvērtē, lai saprastu, vai tās ir bijušas efektīvas, un, ja tās nav izrādījušās efektīvas, kādas soļi jāspēr, lai kursu mainītu. Paldies par izklāstu, un tagad mēs pāriesim pie nākošā runātāja, kas ir Ūtes Stīgela no organizētās nodzīves un narkotiku politikas nodaļas eh, DG Home Eiropas komisijā. Stīgas kundze, vārds jums. Thank you, Chairman. And... Paldies, priekšsādātāja kungs, un paldies, ka uzaicinājāt man piedalīties šajās debatēs. IMCDA mums uh, sniedz iespēju iesaistīties uh, procesos, kas ir uh, saistīti ar politikas veidošanu, narkotiku apkarošanas stratēģijas jomā, rīcības plānu izveidošanas jomā un galvenajiem sasniegumiem ES uh, narkotiku apkarošanas stratēģijā, kas jau ir bijusi vairākus gadus aktīva, ir tie, ka ir izstrādāts ES mēroga strateģisks satvers gan dalībvalstīm, gan citām iesaistītajām pusēm. Un tādējādi tiek piedāvātas vadlīnijas par to, kā panākt vienprātību. Un tas e, tātad e, attiec uz šo stratēģiju, kas būs e, spēkā līdz 20. gadam. Bet mēs šobrīd uh, izvērtējam pirmo rīcības plānu, kas ir šajā stratēģijā, un šogad ir parādījies eh, paziņojums, kas ir arī mūsu mājaslapā, un kur ir atspoguļoti rezultāti šim izvērtējumam. Esam arī raudzījušies, kādas eh, ir uzlabošanas iespējas eh, rīcības plānam, kas saistās ar šogad 20. jūnijā apstiprinātajiem jaunievedumiem narkotika jomā. Pāris uh, komentāru par šo novērtējumu. Tur tika atklāts, ka pieprasījuma samazināšanas uh, rīcībās ir progress, taču tendences ir uh, visnotaļ dažādas. Pozitīvs, pozitīvi rezultāti ir par pieejamību, par preventīvajiem pasākumiem pieejamības uh, samazināšanai, taču tajā pašā laikā ir arī negatīvāki aspekti. Katrā ziņā eh, šeit runa, protams, ir par sociālajiem riskiem un kaitējumu, ko nodara pārlieku liels eh, piedāvājuma klāsts. Runājot par eh, piegādi, ir uzlabojumi arī šeit, pastiprināta sadarbība, taču tika atklāts, ka piegāde kopumā nav mainījusies. Nav nekādu pazīmi tam, ka būtu mazinājusies šī piegāde. Un pēdējo gadu laikā tātad uh, situācija šajā ziņā nav mainījusies. Kopumā noziegumi, kas ir pastrādāti narkotiku iespējā, joprojām ir diezgan augstā pozīcijā un pat palielinās. Pozitīvais aspekts ir palielinātā sadarbība gan ES, gan starptautiskajā līmenī narkotika apkarošanas jomā. Eiropas Savienība ir aizvien vienotāka, līdz ar to var ieņemt tādu stingru pozīciju šajā jomā. Pētījumi un zināšanas par narkotikām ir paplašinājušies, padziļinājušies. MCDD tīkls ir viens no piemēriem, kas um, izklāsta kontaktpunktu iespējas visās ES dalībvalstīs, kā arī Turcijā un Norvēģijā, un kas sniedz mums visu nepieciešamo informāciju, kas palīdz veidot mūsu rīcību politiku, pilnveido mūsu zināšanas uh, par situāciju narkotika apkarošanas jomā. Protams, ir arī Eiropols, Cepol, kas eh, pilnveido mūsu izpratni par eh, narkotiku apkarošanas jautājumiem. Izvērtējuma secinājumi bija tādi, ka visas iesaistītās puses uzskata, ka ir jāturpina sadarbība un ka ir jāizstrādā jauns rīcības plāns. Narkotika apkarošanai komisija šogad piedāvāja martā jaunu plānu un māca prezidentūras laikā padomē jūnijā tas tika apstiprināts. Šis rīcības plāns nav pilnīgi jauns. To joprojām strukturē pašai spēkā esošā stratēģija, kas būs spēkā līdz 22. gadam, bet tur ir vairāki būtiski jaunievedumi, kurus es gribētu minēt. Kas tad tur ir pamainīts? narkotika pieprasījuma samazinājuma pīlārs. Rīcības plānā ir aktivitātes, kas ir uh, saistītas ar jaunajām tehnoloģijām, ar uh, informācijas un komunikācijas tehnoloģijām, preventīviem nolūkiem, jo pilnīgi noteikti pastāv iespējas šeit, kuras uh, varētu izmantot. Tāpat arī ir lielāka uzmanība pievērsta narkotiku lietotājiem, kas uh, jau ir gados vecāki, kā arī narkotiku izmantojums, uh, lietojums uh, neaizsargātāko sabiedrības grupu vidū, piemēram, migrantu vidū, kā arī riska un bīstamības samazināšanas pasākumi to starp cietumos Kā kolēģis minēja, tur ir vairākas jaunas programmas, eh, dažādas eh, tātad drošas vietas, kur var lietot narkotikas, eh, samazinot riskus, kā arī nodrošinot to, ka cilvēki neiet bojā no pārdozēšanas. Narkotiku sam piegādes samazinājumu pīlārā ir vairāki jaunievedumi, piemēram, virzāmies uz eh, to indikātoru ieviešanu, kas eh, tika pieņemti 13. gadā un ir ātri. Tātad jāpieņem NPS pakotne. Tas ir kā viens no mērķiem. Mēs esam jau tuvu tam, mēs zinām, ka šī pakotne visticamāk eh, oktobra sesijā tiks skatīta parlamenta plēnumā. Un arī sankcijas ir viens, viena no tēmām, kas ir būtiska, kas ir viena no Igaunijas prezidentūras prioritātēm. Arī jaunākās, eh, jaunās tehnoloģijas, kas tiek izmantotas eh, narkotika pārdošanai, piemēram, pārdodot tās tīklā, ir viens no jautājumiem, kam jāpievērš uzmanība. Runājot par starptautisko sadarbību, ir koncentrēšanās šobrīd uz rīcības plā, kas um, starptautiskajā līmenī atspoguļotu ES prioritātes. Viens no piemēriem ir Ungas eh, iznākuma dokuments, kas ir kā atsauces dokuments eh, Eiropas Savienībai starptautiskā līmenī. Pētniecība un informācijas eh, ievākšana ir viens no aspektiem, kuru vēlētos pieminēt, kā to jau tikko minēja kolēģis, par kanabis, um, jeb marihuānas uh, informācijas uh, iegūšanu. Ir vērts uh, runāt un jāizprot arī sasaistes starp teroristu grupējumu, finansējumu, migrantu, cilvēku kontrabandu, kā arī narkotiku kontrabandu kas ir būtisks aspekts šajā procesā. Tie būtu jaunievedumi. Rīcības plānā, kā jau teicu, 22. gadā beigsies šī es narkotika apkarošanas stratēģija, un es ļoti priecāšos par to, ja parlaments aktīvi iesaistīsies jaunās stratēģijas pilnveidošanā, pilnveidošanā turpmākajos gados. Līdz ar to nobeigumā varu teikt, ka būs MCDDA ārējā izvērtēšana, kur mēs šobrīd esam uzsākuši un kas 19. Eh, gada beigās visticamāk noslēgsies un attiecīgi palīdzēs arī um, pilnveidot šo ES narkotiku apkarošanas stratēģiju. Paldies! Tagad pievērsīsimies Kantāna Lišī trešiem runātājiem, padomniekam. narkotiku apkarošanas jomā, kas arī ir autors vairākiem izdevumiem eh, par šiem jautājumiem, kas Liba komiteja arī nāca klajā pagājušā novembrī. Džeims Igars ir viens no līdzautoriem šim pētījumam, eh, taču viņš nevarēja ierasties, diemžēl. Tādēļ došu tagad vārdu nākamajam runātājam desmit minūtēm, lai iepazīstinātu mūs ar pētījumu. Much, Paldies, priekšsēdētājs. Jā, esmu Kentens Ližē, esmu konsultants, mēs strādājam daudz ar Eiropas parlamentu un Eiropas komisiju. Ar Home ģenerāla direkciju, gan ietekmes izpētē, citiem pētījumiem. Man vajadzēja arī uzstāties šodien kopā ar kolēģi Džeims Sīgeru. Diemžēl viņš nevar šodien būt klāt. Pāriesim tagad pie mūsu pētījuma. Mēs vēlējāmies izvērtēt Eiropas narkotiku politiku un e, tās rezultātus, balstoties uz trīs līmeņu globālu pieeju Eiropas Savienības narkotika politika, eh, likumdošana, šķiet arī iepriekšējie runātāji plaši eh, pieminēja Eiropas Savienības līmenī darīto, un tāpat arī runāt par konkrētām dalību valstīm, eh, šoreiz tās būs Čehija, Vācija, Spānija, Nīderlanda, Polija, Portugāla, Zviedrija. Tāpat arī mēs runāsim par trim ārpus Eiropas Savienības valstīm, kas ir Šveice, atsevišķi savienotošu valstu štati ies, un Urugvāja. Balstoties uz gūtajiem pierādījumiem, mēs varējām sniegt salīdzinošu analīzi narkotiku politikai šajās valstīs. Uh, sadarbība starp Eiropas Savienības un dalību valstu pieeju narkotiku politikā. Šķiet, ka mēs eh, tam pieskārāmies arī eh, pirms brīža. Un balstoties uz šo analīzi, mēs mēģinājām sagatavot politikas priekšlikumus. Vēlos uzsvērt, ka pētījums tika pasūtīts pagājušajā gadā, tas tika publicēts 16. gada novembrī, un e, var gadīties, ka atsevišķi mūsu priekšlikumi līdz ar to jau ir tikuši ieviesti vai ir ieviešanas stadijā. Pāriesim pie nākošā tēla. Šeit jūs redzat nedaudz kontekstu Eiropas narkotika politikas eh, jomā. Šeit jūs redzat pamat eh, elementus 90 eh, otrā 94. gadā sagatavotos plānus narkotika apkarošanai un stratēģija ir pamatelements. Šķiet, ka pirmā tika sagatavota 2005. gadā Mēs šobrīd eh, atrodamies otrās programmas eh, vidū, un tāpat jāpiemin Reitok tīkls, kas ir visu dalību valstu ekspertu tīkls, kas tiek izmantots datu un pierādījumu savākšanai, lai varētu labāk veidot narkotiku politiku Eiropas Savienības līmenī. Būtiski ir tas, ka no pieciem mērķiem Pirmais ir samazināt narkotiku nodarīto postu, un arī otrais ir ļoti būtisks dalību valstu politikās. Ņemot vērā to, ka mūsu rīcībā ir ierobežots laiks, mēs nevaram izklāstīt visas uh, visu, kas ir teikts dokumenta 200 lapusēs, bet, ja ir iespējams, ieskatieties tajā, tas ir pieejams Eiropas Savienības mājaslapā, bet es gribētu runāt par divām specifiskām valstīm ar ļoti atšķirīgiem mērķiem narkotiku politikas jomām. Pirmā no tām ir Zviedrija, kur politikas mērķis ir veidot no narkotikām brīvu sabiedrību. Un šīs uh, aspekts tiek saistīts arī ar citiem līdzīgiem, taiskaita alkohols, eh, tabaka, eh, un Zviedrijā ir, ir, ir eh, samērā spēcīga politika šajā jomā skalas pretējā malā atrodas Portugāli, kur galvenais mērķis ir samazināt eh, individuālo un sabiedrisko kaitējumu no narkotikām. Viens no būtiskiem eh, aspektiem Portugālē starp 99. un 2001. gadu bija samazināt narkotiku lietotāju stigmatizāciju, samazināt eh, aizturēšanas gadījumus un pastāvēja iespēja saņemt eh, ar narkotikām aizturētām personām, saņemt veselības aprūpes profesionāļa aprūpi. Tādējādi tā ir atšķirīga pieeja no citām valstīm. Un tagad vispārīgi novērtējumi par to, ko mēs esam konstatējuši. Pirmkārt, mēs redzam, ka ir daži traucējumi narkotika politikas efektivitātei. Viens no būtiskiem aspektiem ir tā, ka politika ir viens no elementiem, kas ietekmēs narkotiku lietošanu domāju, ka jāpatur prātā tas, kā politikas var būt efektīvas, bet tās ir jāskata tajā kontekstā, kurā tās darbojas. Nākošais elements ir tas, ka nevienai no dalībvalstīm nav īpaši panākumu eh, narkotiku samazināšanas īstenošanā. Es vēlos arī pasvītrot to, kā neraugoties uz MCDD pūliņiem, kas eh, uzkrāja ļoti interesantu statistiku, tas veids, kā atsevišķi rādītāji tiek uzkrāti atšķiras pa dalību valstīm. Zviedrijā, piemēram, ir augsts liels skaits ar personām uzskaitīts, kas ir miruši no pārdozēšanas. Savukārt, tas var eh, rasties tāpēc, ka šeit tiek iekļautas personas, kas ir lietojušas narkotikas un var tikt par tādām uzskatītas, kamēr citās valstīs uzskaits veids var būt atšķirīgs. Tāpat pieauga akcepts kanabis lietošanai, un tas līdz ar eh, šo parādību veido sava veida tirgus. Izrēlā ap 100 miljoniem dolāru eh, tika investēti kanābis izpētē un kanābis medicīniskā lietošanā, kas var tikt uzskatīta par vienu no jaunām izaugsmas iespējām bioteki eh, nozarē. Mūsu prāt svarīgi ir izcelt arī to, cik svarīgā MCDDA loma statistiku uzkrāšanā un mūsuprāt, šie uh, abi gadījumi ir būtiski, tāpat mēs vēl uh, savā pētījumā aprakstījām Ungās un septiņu pilāru pieju, kas uh, būtu kā izaicinājums salīdzinājumā ar tradicionālo trīs pilāru pieeju. Pāriesim pie nākošā attēla. Politiskas, politikas priekšlikumi Un šeit man ir jāprecizē, ka tā kā pētījums ir veikts novembrī, iespējams, ka atsevišķi no politikām jau ir ieviestas, un, manuprāt, arī Balota kungs norunāja, ka tā, norādīja, ka tās ir veiksmīgas. Ir būtiski pieminēt to, kas ir noderīgi rīki, kuru darbība ir jāizprot tāpat ir jādomā par plašāku narkotiku lietošanas ietekmi un kā tas, kā plašā, kāda plašāka ietekme ir narkotiku lietošanas kriminalizēšanai. Tāpat būtiski ir informācijas apmaiņa ar dalībvalstīm. Nākošais punkts lielā mērā ir saistīts ar kanābis diskusiju. Kā jau es sacīju, par, mums ir jārunā par kanābis, un šajā sakarā izskan daudz diskusiju. Visbeidzot, mēs veicinām septiņu pilāru pieeju nākošajā nākotnes Eiropas Savienības narkotiku stratēģijā ņemot vērā arī to, kas notiek eh, starptautiskajā jomā. Ar to es būšu savu stāšanos beidzis un labprāt atbildēšu uz jautājumiem. Paldies! Nākamais Eiropāla pārstāvs ir Liku. Eiropola organizētās noziedzības eh, apkarošanas eh, nodaļas vadītājs un līdzdarbojies ES narkotika apkarošanas stratēģijas eh, likumdošanas eh, ieviešanā. Paldies, priekšsēdētāj kungs, paldies par iespēju piedalīties eh, šajā uzklausīšanā. Nākamais diapozitīvs lūdzu. Es savā prezentācijā koncentrēšos uz vairākiem jautājumiem, kas skars narkotiku apkarošanu. Un tātad ekrānos varat redzēt eh, pamat jautājumus, kurus skaršu. Pamat eh, aktivitātes eh, noziedzīgajos tirgos saskaņā ar sokta datiem 2017. gadā varat redzēt datus uh, ekrānā. Tātad 35% ir na narkotiku uh, kontrabanda, tiesniecība, 12% organizētā noziedzība un arī citu noziedzības veidu šeit ir attēlot. Mēs atbalstām dalībvalstis eh, izmeklēšanas eh, procedūrās eh, organizētās noziedzības apkarošanā, kas skar vairākas dalībvalstis, un tātad Eiropola kompetence šajās jomās aizvien pieaug. 13. gadā bija 3600 organizētās noziedzības grupējumi Un pāris gadus vēlāk jau bija virs 5000 šādu grupējumu, līdz ar to šis apjoms pieauga. Galvenokārt, kā jau teicu, runa ir par narkotiku uh, kontrabandu, kā arī organizētā īpašuma nosiecība un cilvēktiesniecība. Vidustermiņa izvērtējums uh, es uh, narkotiku stratēģijai liecina par to, ka šobrīd likumdošanai nav pārāk liels ietekmes uz šo jomu. Tajā pašā laikā e, šobrīd narkotikas e, ir joprojām lielākais e, noziedzības tirgus Eiropas Savienībā un vairāk nekā trešdaļa identificēto kriminālo grupējumu Eiropas Savienībā ir saistīti ar narkotiku noziegumiem saskaņā ar Eiropā izvērtējumiem 16. gadā mazāk kā 2% kriminālo los uh, uh, apgrozījumu ir, um, um, um ir nonākuši es uh, dalībvalstīs. Uh, sintetiskās narkotikas joprojām ir pieauguši. Uh, uh Bīstība pieaugošs risks uh, sabiedrības veselībai, tāpat arī tiešsaistes tirniecība pieaug un narkotikas eh, joprojām tātad ir vislielākais eh, kriminālais eh, tirgus Eiropas Savienībām. Sintētiskās narkotikas sevišķi šeit jāmin, arī tiešsaistes tirniecība, kā jau teicu, un arī narkotiku, narkotisko vielu tīrība pamazām pieaug. Balstoties uz uh, stratēģijas eh, pamatprincipiem Eiropols veica iekšējo izvērtējumu. Mēķis šim izvērtējumam bija izvērtēt to, kā varētu uzlabot eh, situāciju, samazinot eh, narkotisko vielu piedāvājumu. Un lēmumi, veicot šo izvērtējumu, tika pieņemti sekojot šādiem principiem. Tātad ir jānodrošina programma, kas nodrošinātu uh, Eh, visu šo rekomendāciju ieviešanu praksē, ne tikai teorētiski, tāpat arī programmas valde, kurā ir pārstāvi no dalībvalstīm citām eh, iesaistītajām pusēm, eh, ir jāiesaist aktīvāk šajos procesos. Pamat rekomendācijas Eiropolam, lai uzlabotu narkotika apkarošanas procesus Eh, būtu šādas pamatrekomendācijas. Eh, pirmkārt, ir eh, jāuzlabo ārējā izmeklēšana un datu apmaiņa ar trešajām valstīm, kas ir iespējams Eiropāli ietvaros, ja tiek ievēroti konkrēti kritēriji. Šobrīd um, ir acīm redzams eh, tas, ka ir eh, jāveicina sadarbība ar atbilstīgajām trešajām valstīm. Tāpat arī jāiesaista Eiropas komisija un padome, lai veicinātu atbilstošu likumdošanas eh, satvaru, kas veicinātu trešo valstu iesaisti. Domājot arī par tādiem jautājumiem, kā tie, tie kas skara migrāciju un tātad organizēto nosiedzību. Ir arī tiesības sargājošajām iestādēm jāsniedz atbalsts, jāizmanto efektīvāk resursi, kas ir mūsu rīcībā, un izmeklēšanā būtu vairāk jākoncentrējas uz augstu līmeņa mērķiem, neiedziņoties pārāk daudz uh, detaļās, kas varētu būt nebūtiskas, ir jābūt ES līmeņa likumdošanai par līdzekļu iesaldēšanu un konfiskāciju, jābūt šai likumdošanai efektīvākai. Interneta narkotika izniecība pamazām pieauga, līdz ar to ir jāņem vērā arī šis aspekts un jāņem vērā tas, ka pasta pakalpojumu sniedzēji būtu eh, jāpiesaista eh, viņa uzmanība šīm problēmām, lai veiksmīgi apkarotu nelegālo sūtījumu nosūtīšanu, kas satur tātad eh, narkotiskās vielas. Atbilstošā likumdošana šajā jomā būtu jākoreģē un jāpielāgo šai problemātikai. Šobrīd dalībvalstīs uh, juridiski situācija ir diezgan saskaldīta. Vairāk nekā puse uh, dalībvalstu ir spiestas pielāgot savu likumdošanu jaunākajai Eiropas Savienības tiesas judikatūrai, kas uh, tātad ir precedents no 2014. gada Līdz ar to nepieciešami konkrēti priekšlikumi, kas ļautu uzlabot un pielāgot uh, juridisko satvaru. Ir skaidrs, ka jāuzlabo narkotiku apkarošanas uh, resursi un izmeklēšanas metodes. Uh, tāpat ir jāiesaista komisija un aģentūras, izstrādājot uh, pilnīgus eh, daudzgadu plānus eh, saskaņā ar eh, ES rīcīpolitikas ciklu līdz 2020. gadam, 18. līdz 20. gadam, kas ietver arī mehānismus cīņai ar smago organizēto noziedzību. Pamata izaicinājumi šajā jomā ir sadarbība konkrētu rezultātu panākšanai, ir jābūt um, konkrētiem soļiem, kas ir jāspēr satarbībā ar dalībvalstīm, kam ir līdztekus, tātad jāiesaist arī Eiropols. Paldies uh, visiem par uzmanību, labprāt atbildēšu jaunāk jautājumiem. Paldies! Paldies par to, ka sniedzāt uh, perspektīvu no uh, tiesības sargājušo iestāžu puses. Tagad vārds Katrīnai Šiferē, kas ir no Rēgenbok grupu fonda, kas ir Nīderlandiešu nevalstiskā organizācija, un viņi kopā ar partneriem no dažādām Eiropas valstīm un dažādiem Eiropas tīkliem šobrīd ievieš uh, projektu, ko finansē Eiropas Savienība, uh, pilsoniskās savienības iesaistīšana narkotika politikā uh, nevalstiskās organizācijas, protams, aktīvi iesaistās uh, un veicina stratēģijas ieviešanu, un jūs, Čifers kundze, stāt, uh, dalīsieties savā pieredzē uh, šajā jomā. Tagad vārds jums lūdzu uz astoņām minūtēm. Lielas paldies, un paldies, ka mani ielūdzāt uz šo uzklausīšanu. Man sauc Katrīna Šifer, un es strādāju uh, Reikenbach grupu. Uh, kas ir balstīta Nīderlandē, Amsterdamā, un mēs arī organizējam un koordinējam uh, Eiropas uh, tīklu. Tātad mani lūdza prezentēt uh, to, kā Eiropas līmenī iesaistās pilsoniskā sabiedrība, un tāpēc es savā prezentācijā īsi pievērsīšos Eiropas pilsoniskās savienības narkotiku formumu un arī dažādām Eiropas iniciatīvām un projektiem, kas pagātnē, tātad pēdējā gada laikā ir uzsākti, un izteikšu arī secinājumus un ieteikumus. Tātad pavisam īsi par mūsu tīklu. Mēs esam pilsoniskās sabiedrības organizāciju tīkls, kas eh, galvenokārt eh, eh, strādā sociālās iekļautības un veselības jomā. Un mēs pastāvam kopš 2004. gada. Mūs galvenokārt finansē Eiropas Savienība, komisija. Un mēs organizējam un uzsākam un tātad koordinē projektus Eiropas līmenī jau kopš 2004. gada. Mums ir apmēram 220 biedru, galvenokārt pilsoniskās sabiedrības organizācijas, arī individuāli biedri, un galvenais mūsu tīkla mērķis patiesībā ir apkopot politiku, praksi un pētniecību, jo bieži vien praksē mēs redzam, ka ir ļoti labi strādājoši pētniecības tīkli, bet bieži vien praktiskā puse nav iesaistīta, un mēs tātad redzam, ka arī pilsoniskās sabiedrības organizācijām ir daudz zināšanu Un pēdējos gados esam arī pastiprināti eh, pievērsušies eh, narkotika lietošanas kaitējuma samazinājumam, jo no šīs jomas nāk eh, mūsu lielākā daļa organizāciju, un mēs esam arī uzsākuši vairākus projektus attiecībā uz hepatītu C un narkotika lietošanu. Tātad Pilsoniskās sabiedrības fórums narkotika jautājumos, tas tika izveidots balstoties uz 2006. gada komisijas zaļo grāmatu, kurā tika uzsvērts, cik svarīga ir pilsoniskās sabiedrības loma. Līdz tam patiesībā nebija formālas, formāla dialoga ar pilsonisko sabiedrību, bija konsultācijas, bet tās bija fragmentētas un uh, uh neregulāras un uh, uh, tika uzskatīts, ka uh, tātad arī no komisijas puses, ka uh, būtu jāizveido tāda platforma, uh, kuras ietveros pilsoniskās sabiedrības viedoklis varētu tikt uh, arī darīt zināms komisijai un otrādi. Tātad, ja jūs paraugāties uz to, kā strādā pilsoniskās sabiedrības fórums narkotika jautājumos, ideja bija tāda, ka vajadzētu līdzsvaroti pārstāvēt dažādas puses, piemēram, uh, ideoloģiski, uh, dažādus jautājumus. Šeit ir strīdīgi jautājumi un ir arī diskusijas fórumos par eh, šiem jautājumiem un ir jābūt saskatāmiem atlases kritērijiem un arī skaidram mandātam, lai nodrošinātu to, ka visi skaidri apzinās, kāds ir fóruma mandāts, ko tas var darīt. Tik panākt vienošanās, ka fórumam ir jāspēj darbu turpināt nepārtraukti. Uh, bet ir jārēģē arī uz izmaiņām jomā. Arī finanšu un cilvēku resursi bija svarīgi, ir arī dažādi tematiskie tīkli fórumā. Un šobrīd tīklā šajā fórumā ir pārstāvētas dažādas puses un tika panākt vienošanās, ka Eiropas narkotikas stratēģijai būtu jābūt diskusiju pamatā. Kā jau es teicu, Pirmā tikšanās bija 2007. gadā, un kopš eh, tā eh, mēs tiekamies reizi gadās, mēs labprāt tiktos biežāk, bet mēs saprotam, ka ir ierobežojumi, bet ideja ir tāda, ka um, var pieteikties uz dalību, kas ilgsta gadu līdz divus, un uh, ja mēs paraugāmies uz neseno darbību, tad uh, sākumā bija ļoti grūti, jo bija ļoti daudz cīniņu, ideoloģisku strīdu, kas sākumā mums neļāva pat īsti nonākt pie tāda kā konsensa vai veidot tādu diskusiju, kam būtu kaut kāds rezultāts. Šobrīd, manuprāt, mēs varam pateikt, ka fórums ir daudz vairāk orientēts uz rezultātiem, ir konsens, ir skaidra pārvaldības struktūra, ir priekšsēdētājs, priekšsēdētāja vietnieks un sesijas tiek gatavotas kopā ar komisiju. Tātad, eh, kā jau teicu, ideoloģija pēdējos gados ir spēlējusi mazāku lomu, un UTE, ja nemaldos, jau izteicās par rīcības plānu, uh, Un es domāju, ka fórums bija, protams, ļoti priecīgs par uh, rīcības plānu. Un uh, mēs arī redzējām, ka uh, daļa mūsu rekomendāciju ir ņemtas mērā, un šis, mūsuprāt, ir visprogresīvākais rīcības plāns. Un tā, jau, kā jau jūs šeit redzat, tad daudzi mums svarīgi jautājumi ir šeit iekļauti, protams, ka kaitējuma samazinājums ir svarīgs aspekts. Papildus tam, ka ir šīs pilsoniskās sabiedrības fórums, pastāv arī citas papildus iniciatīvas. Mēs, kā organizācija, kopš 2016. gada koordinējam Eiropas projektu, kurš cenšas novērtēt pilsoniskās sabiedrības iesaistas struktūras dalībvalstu līmenī un arī Eiropas Savienības līmenī, un mēs izstrādājam uh, instrumentu kopumu, kas varētu palīdzēt NVO strādāt struktūrētāk un labāk iesaistīties. Un ir arī uzsākts jauns projekts, kurš Pilsoniskās sabiedrības fórumam dos arī cilvēku resursus, lai veidotu struktūrādāku uh, Eh, darbu, lai pilsoniskās sabiedrības fórums varētu aktīvāk darboties. Tātad secinājumi. Šis ir eh, tāds delikāts jautājums. Visi grib iesaistīt pilsonisko sabiedrību. Arī nacionālā līmenī šāda vēlme, manuprāt, Eiropas līmenī tas ir ļoti labi darbojies. Mēs ar lepnumu atskatāmies uz šo procesu, kas, mūsuprāt, ir bijis ļoti labs raugoties nacionālajā līmenī, tiešām vēl ir daudz darāmā, ir valstis, kurās ir ļoti daudz problēmu, citas savukārt darbojas labāk, bet mēs eh, redzam arī, ka NVO un pilsoniskās sabiedrības organizācijas eh, daļā valstu tiek eh, pat iebiedētas un kavētas viņu darbā, un viņiem ir aizvien grūtāk strādāt. Es domāju, ka rīcības plāns var būt labs instruments, lai uh, Uh, veiktu aktīvu darbību nacionālā līmenī, bet uh, mēs arī labprāt saņemtu atbalstu no Eiropas Savienības. Bet uh, tālāk par narkotiku politikas novērtējumu un MCDDA ir ļoti labu darbu veikuši. Kas, manuprāt, pietrūkst, ir tieši pilsoniskās sabiedrības perspektīva runājot par narkotiku politikas izvērtēšanu. Un tā varētu būt tāda ideja. Šīs ritoks tīkls, eh, ja varētu kaut ko līdzīgu eh, izveidot arī pilsoniskās sabiedrības līmenī, tas būtu ļoti pozitīvi. Paldies! Paldies par jūsu ieguldījumu! Un tagad uh, es raugos uz. Uh, uz mūsu nākamo runātāju. Viņa uh, apskatīs uh, šo jautājumu no uh, pilsētu perspektīvas un vietējās perspektīvas, to, kā narkotika politika strādājas. Agnieska Šienavska uh, vada Polijas narkotika politikas tīklu. Lūdzu, jums astoņas minūtes. Uh, thank you. Um... Paldies. Vēlos pateikties Libi komiteju par iespēju uzstāties šajā uzklausīšanā Un uh, ir ļoti apsveicami, ka pilsoniskās sabiedrības uh, balss tiek sadzirdēta Eiropas uh, parlamentē. Diskusijās par Eiropas nu, narkotiku stratēģiju. Es gribētu runāt pār šo jautājumu no vietējās un pilsētas perspektīvas. Eiropā pamatā narkotiku problēmas ir visredzamākās un koncentrētākās pilsētā. Vēsture rāda, ka Eiropas lielās pilsētas ir priekšplānā, veidojot jaunas stratēģijas un pēc tam mēs varam runāt par valsts līmeņa stratēģijām. Tāpēc mums pirmkārt ir jārunā par pilsētu praksi, jo tās ir labās prakses veidotājs. Līdz ar to aktivitāte no lejas uz augšu būtu šajā gadījumā jāskat pirmkārt. Viens no nozīmīgiem rīkiem efektīvai urbānai politikai kurš tika sagatavots pilsētu narkotiku politiku apkarošanas eh, konferencē 17. februārī, ir Varsavas deklarācija par labām pilsētu praksēm cīņā pret narkotiku. Ir eh, ļoti labi izstrādāti narkotika apkarošanas plāni, ir ņemtas vērā pilsētu individuālas vajadzības, bet tāpat ir norādīts, ka pilsētām ir jāuzņemas atbildība par narkotika apkarošanas politikas veidošanu un ir jācenšas ievie, ieviest labās prakses saskaņā ar vietējām vajadzībām. Jūsu priekšā ir desmit Varšavas deklarācijas punkti. Uh, šķiet, ka viss svarīgākie ir pirmie trīs, jo tur ir norādīts, ka politikas reakcijas ir jākoordinē, kā ir eh, lēmums jāpieņem balstoties uz pierādījumiem, otrkārt pilsētām ir jādod iespēja innovēt narkotika apkarošanas politiku, un treškārt policijai ir ir nevis jāvēršas pret narkotiku lietotājiem, bet jāsadarbojas ar veselības un sociālajiem dienestiem. Deklarāciju parakstīja pilsētu pārstāvis, viņa tiesības sargājošo eh, struktūru vadītāji un cīņas pret narkotika eksperti viscaur no Eiropas. Tāpat bija eksperti no Pilsoniskās sabiedrības par narkotikām fórumu, un viss Varšavas deklarācijas teksts ir pieejams e, tīmekļu vietnē. Tāpat ir mehānisms, kurš dod iespēju parakstīt Varšavas deklarāciju Ja jūs piekrītat šeit sacītajam, apmeklējiet tīmekļu vietu, jūs varat iepazīties ar visu tekstu un jūs varat parakstīt šo tekstu, ja jūs tam piekrītat. Tāpat ir svarīgi tas, ka mēs nevēlētos, lai Varšavas deklarācija eh, paliktu tikai teksts uz papīra. Mēs vēlamies, lai taksis tiktu izmantots kā spēcīgs politisks teksts, kurš dotu iespēju parādīt ceļu un to, kā pilsētām ir jāpieliek pūliņi, veidojot eh, narkotika apkarošanas politiku. Un neraugoties uz to, ka Eiropām ir sava narkotika stratēģija, kurā ir iekļauti tādi aspekti kā eh, šeit uzskaitiet uzskaitītie tomēr prakses ir atšķirīgas pa valstīm. Rietuma Eiropā ir ļoti inovatīvas un efektīvas politikas, kas ir mazināts uz kaitējumu sama, samazināšanas programmu, nu, eh, narkotiku lietošanas novēršanu un tādu likumu ieviešanu, kas nekriminalizē nelielu daudzumu turēšanu. Bet tāpat ir pilsētas un valstis, kuras īsteno pilnīgi atšķirīgu narkotiku politiku. Pāriesim pie nākošā tēla. Lielisks piemērs progresīvai pieejai ir Kopenhāgen, Dānijā, kur pilsētas valde ir atvērusi inovatīvu, savā laikā strīdīgu, bet tomēr pragmatisku programmu kaitējumu novēršanai, eh, ko dēvē pār heroīna programmu medicīnisku palīdzību tiem, kuri inģicē opiātus, uh... kuri nespēja atteikties no narkotikām. Protams, ir bijušas plašas viedokļa apmaiņas, tomēr eh, Kopenhāgenā ir visvairāk pašinjekciju telpu Dažas no tām jūs redzat attēlā. Pāriesim pie nākošā attēla. Tā tiek organizētas pētījuma vizētas. E, un tad, kad mēs apmeklējam Kopenhāgenes pilsētas valdi un mēs uzrunājam uh, sociālo lietu vadītāju, kāpēc šāds dienests ir atvērts, tad atbilde bija, ka tāpēc, ka šie risinājumi ir lētāki, padara pilsētu drošāku un dod iespēju narkotikas lietot drošā veidā. And... Un tāpat tika apgalvots, ka šīs programmas tiks turpināts, jo tās ir lētākas, humānākas, efektīvākas. E, pretējs viedoklis ir tādām valstīm, ir piemēram Polija, kur ikviena narkotiku uh, turēšana īpašumā, ikviena daudzuma atrašanās īpašumā ir pakļauti kriminālsodam un ir pilnīgi atšķirīga vietējā narkotika politika. Manuprāt, no šīs perspektīvas vietējās prakses varbūt ar nozīmīgu lomu, lai veidotu gan pilsētu, gan nacionālās narkotika apkarošanas politikas. Tāpēc Pirms trim mēnešiem viens no Eiropas parlamenta deputātiem, Mihals Bonī, kopā ar mūsu ekspertiem organizēja pasākumu narkotiku apkarošanas programmai. Tas bija veltīts pilsētu narkotiku apkarošanas politikām, un, manuprāt, ļoti svarīgi bija tas, ka pēc šī pasākuma tika nosūtīta vēstule reģionu komitejas priekšsēdētājam, kur bija aicinājums veidot pilsētu narkotiku politiku un to darīt un to atbalstīt reģionu komitejā. Tāpēc es aicinātu reģionu komitejas locekļus iekļaut pilsētu narkotika apkarošanas programmas savās darba programmās Pārējām pie nākošā tēla. Vēlreiz vēlos pateikties par uzmanību un aicinu vēlreiz parakstīt Varšavas deklarāciju, kā arī ar prieku atbildēšu uz jūsu jautājumiem. Thank you very much. Uh, Lies paldies. Tagad dosim vārdu pēdējiem šīs eh, ļoti plašās diskusijas eh, dalībniekam. Esam uzklausījuši daudzus viedokļus, un tagad uzklausīsim narkotika apkarošanas eh, darba grupas priekšsādātāja vietnieces viedoklim par šiem jautājumiem. jau esam iepazinušies ar um, šī tiesība akta atbildīgajām personām no citām iestādēm, un tagad uh, varēsim uzklausīt uh, viedokli, Gorbatovs kundzes viedokli par šo jautājumu. Paldies, uh, priekšsādātāja kungs, godātie deputāti. Vispirms eh, jau vēlos uzsvērt to, ka dalībvalstis ir darījušas visu iespējamo, lai panāktu to, ka likumdošanas pakotne tiktu finalizēta, iespējami drīz, un šobrīd vēl jāspēr eh, beidzamie soļi. Plānots eh, noslēgt darbu līdz šī gada beigām. Ceļš ir bijis tāls, taču panākts ir ļoti daudz. Kā mēs jau šodien dzirdējām, jaunās psihoaktīvās vielas ir eh, aizvien lielāks izaicinājums eh, Eiropas eh, Savienības iedzīvotājiem, līdz ar to ļoti būtiski pievērst pienācīgo uzmanību šim jautājumam. Kā viens no piemēriem ir sintētiskais opijs, kas iegūst aizvien lielāku popularitāti, popularitāti daudzās dalībvalstīs. valstīs Līdz ar to ir arī jāpielāgo likumdošana, lai apkarotu šo jauno parādību pēc iespējas efektīvāk. ES rīcības plāns laika posmam no 17. līdz 20. gadam ir ļoti svarīgs atvers uh, dalību valstīm, lai tās varētu pielāgot savas nacionālās stratēģijas, balstoties uz uh, šo satvaru, ņemot vērā to, ka situācijas dalībvalstīs ir ļoti atšķirīgas, taču balstoties uz šiem kopējiem pamatprincipiem, mēs varam panākt to, ka ir lielāki panākumi narkotika apkarošanas politikas uh, jomā. Ļoti daudz ir panākts arī jauno psihoaktīvo narkotisko vielu jomā. Paralēli citiem jautājumiem, kas jau kādu laiku ir bijuši aktuāli šajā rīcības plānā. Taču runājot tieši par šīm jaunajām vielām, pirms pāris nedēļām mēs organizējām Nacionālo narkotiku apkarošanas koordinātoru sanāksmi, lai veiksmīgāk apmainītos ar informāciju starp dalībvalstīm par jaunāko situāciju. Un ir skaidrs, ka ir nepieciešama lielāka saskaņošana dalībvalstu vidū. Ļoti daudz dalībvalstu valstu neskaitot tās desmit, kas jau īsteno praksē šo programmu, vēlas uh, uzsākt tādu iniciatīvu, kas uh, ļautu samazināt uh, mirstību no pārdozēšanas uh, un citas uh, pakārtotās problēmas narkotiku izmantošanai. Citi jautājumi, par kuriem dalībās šobrīd runā, balstoties uz jauno rīcības plānu, ir, piemēram, alternatīvas uh, sankcijām. Tātad ārstējošās sankcijas, kas ir arī saistīts ar iepriekšējo rīcības plānu, taču jaunais plāns ir skaidrāks eh, šajā jomā par to, kas tad būtu jādara dalībvalstīm. Un mēs eh, šobrīd diskutējam horizontālajā narkotiku darbgrupā par to, kā veicināt eh, šīs šāda veida ārstnieciskās sankcijas dalībvalstīs. valstīs Jo, lai mēs būtu efektīvi risinot šo problēmu, tad ir jāpieņem fakts, ka atkarība ir slimība, nevis noziegums. Un, attiecīgi, mēs varam arī pielāgot iniciatīvas nacionālā līmenī, lai tas būtu gana efektīvas. Pasākumi, kas ir raksturoti jaunajā rīcības plānā un konkrētāk runājot par jaunajām psihoaktīvajām vielām un to apkarošanu, uh, ir ļoti augstā uh, prioritāšu līmenī šajā darba grupā un turpmākajās uh, darba grupās uh, mēs veltīsim tam aizvien lielāku uzmanību, ņemot vērā to, ka šīs vielas uh, kļūst aizvien populārākas un jautājums kļūst aizvien aktuālāks. Fentanilu būs viens no jautājumiem, kuram pievērsīsimies pastiprinātāk. Uh, kā tad dalībvalsts varētu efektīvāk apkarot, sākot jau ar piegādi šīs eh, jaunās narkotikas vielas un kā efektīvi iznot dažādus pasākumus, lai sasniegtu izvirzītos mērķus narkotiku apkarošanā. Ir ļoti svarīgi arī izcelt to, ka jaunajā ES eh, rīcības plānā ir konkrētāki indikātori piemēram, atsauci uz Pasaules veselības organizācijas vadlīnijām, runājot par konkrēto samazinājumu, un šādas konkrētas atsauces, konkrēti indikātori arī ļaus mums izvērtēt to, kas ir sasniegts līdz 2020. gadam, daudz labāk un konkrētāk. Paldies! Liels paldies par um, šo Uh, uh, prezentāciju. Paldies, ka varbūt um, nesniedzāt detalizēt visas zinātniskās uh, detaļas nosaukumus šīm vielām. Es vairāk kā tas mēģinājis pareizi izrunāt šo vielu nosaukumus, taču, diemžēl, man tas nav izdevies. Sākumā liekas, ka sanāks, taču beigās nekas nesanāk. Tādēļ paldies jums par to un paldies par uh, Informācija, kuru mums sniedzāt kolēģi, varbūt eh, jau ir ievērojuši, ka mums ir eh, diezgan plašs runātāju klāsts bijis, bet es domāju, ka arī referenti piekritīs tam, ka ir jābūt visaptverošam viedoklim gan no aģentūras, gan no NVO, gan no tiesības sargājušām iestādēm, gan no komisijas. Un es domāju, ka bija diezgan labs lēmums. Uh, Pilnīgi pareizi bija organizēt šādu visaptvarošu uzklausīšanu, kas atspoguļo visus viedokļus. Vēlreiz liels paldies visiem runātājiem par lieliskajām prezentācijām un par ļoti kodolīgajām un padziļinātajām prezentācijām. Vanekungs, tagad uh, liels paldies uh, visiem. Liels paldies. Uh, runātājiem, kas pārstāvēja savu iestāžu viedokli. Un paldies arī uh, pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem par pausto viedokli. Es domāju, ka tas mums ļauj tik tiešām visaptvaroši padziļināti raudzīties uz šo problemātiku un paldies par šādu plašu redzējumu nodrošināšanu šai uzklausīšanai. Runājot par NCDA aģentūras darbu, tas, protams, ir ļoti plašu, padziļināts un varu tikai teikt paldies par šīs aģentūras paveikto. Ļoti svarīgi, lai būtu šādas aģentūras. Tajā pašā laikā ļoti svarīgi paturēt prātā, apstiprinot jauno regulu un direktīvu, uh, to, ka ir izmaiņas psihoaktīvo vielu jomā un ka mēs um, īstenosim praksē labāku pieju, kā izvērtēt riskus, saistīt, kas saistīti ar šīm psihoaktīvajām vielām un kā īstenot labāku ātrās brīdināšanas sistēmu. Ļoti svarīgi agrās brīdināšanas sistēmas jomā arī uh, pievērst pienācīgu uzmanību, analīzi, sadarbību. Nodrošināt ir svarīgi ar uh, valstu kontaktpunktiem. Es domāju, ka tas tik tiešām ir ļoti svarīgi, un tas arī sniedz praksē gaidītos rezultātus. Treškārt, kad mēs raugāmies uz situāciju dažās valstīs, uh, tad mēs varam konstatēt, ka ir valdības, kas ir iesaistītas uh, aktīvi rīcība politikas izstrādē un pamatmērķu sasniegšanas procesā, narkotiku apkarošanas stratēģijā, taču ir valsts, kurās ir eh, tāda diezgan liela distance attiecībā pret šiem jautājumiem. Līdz ar to uzskatu, ka mums vajadzētu mudināt dalību valstis eh, sadarboties ar valdībām un mudināt valdības saprast to, cik ļoti svarīgs ir šis eh, tiesības atvars narkotiku apkrošanas jomām. Ceturtkārt, es eh, saprotu, ka mēs šeit strādājam, mēģinām mainīt situāciju, taču no otras puses, kā to šodien jau teica tiesības sargājošo iestāžu pārstāvis, šīm iestādēm nav lielas ietekmes uz pastāvošo situāciju. Un tā ir viela pārdomām mums visiem. Mums jāsaprota, kā tad mēs varētu palīdzēt tiesības sargājošām iestādēm. Ne tikai dalībvalstu līmenī, bet arī ES līmenī, kā mēs Eiropolam varam palīdzēt. Tik minēts tas, ka nav gan daudz iespēju apmainīties ar informāciju ar trešajām valstīm. Tagad mums ir satvars, kas ES ir nepieciešams, un es domāju, ka mums jāraugās uz šo problēmu ir atsevišķi un jāraugās, kā mēs varētu rast kopīgus risinājumus cīņai ar noziegumiem, sevišķi tiem, kas ir saistīti ar narkotikām, lai sniegtu pēc iespējas lielākas informācijas apmaiņas iespējas um, tiesību sargājošām iestādēm. Tāpat uzskatu, ka mums ir jānostiprina sadarbības starp uh, Eiropālu un nacionālajām organizācijām jo ir svarīgi saprast to, ka mēs neko jaunu sasnieguši šajā jomā nesam. nesam. Laika posmā, kamēr notiek šī pārēja, kamēr mēs uh, narkotiku lietotājs neuzskatām primāri par eh, noziedzniekiem, bet gan par cilvēkiem, kam ir problēmas no slimību perspektīvas, tad ir jāsaprot arī tas, ka mums nav jāapkaro šie lietotāji, bet tieši narkotiku industrija ir svarīgi, lai tieši narkotiku industrija Eiropā būtu tā, kas tiktu apkarota. Un ne tikai Eiropā, bet visā pasaulē. Ir ļoti svarīgs eh, viens secinājums, eh, kas būtu jāpatur prātā ir ļoti daudz uh, iespēju iegūt narkotikas un citas psihoaktīvās vielas internetā. Tādēļ mums ir jāņem vērā šie jaunie problēma jautājumi un jāievieš arī jauni risinājumi. Piektkārt, uzskatu, ka ir svarīgi saprast, cik būtiska loma ir NVO mūsu centienos eh, apkarot narkotiku lietošanu un palīdzēt cilvēkiem. Kā tad, iesaistot NVO, mēs varam padarīt eh, šīs aktivitātes eh, iekļaujošākas, visaptverošākas, kā mēs varam stimulēt sociālo klimatu, kā mēs varam iesaistīt lokālus partnerus, kā teica Agnieszka Atsaucoties uz uh, polijas deklarāciju, ir svarīgi arī, lai būtu tīkli, sadarbības tīkli, tādēļ ir svarīgi, lai Eiropas iestādes, komisija, parlaments atbalstītu visus šos uh, tīklus, kas ir ļoti svarīgi spēlētājiem, kas var izplatīt uh, paraugprakses uh, piemērus, uh, tādējādi veicinot uh, problēmu risināšanu. Un visbeidzot, jautājums, ko mēs varam uzdot, ir šāds, kādi tad ir secinājumi pēc šīs uzklausīšanas. Šeit būtu vairāki secinājumi. Pirmkārt, ir jāpielāgo mūsu rīcība politika nacionālā līmenī un ES līmenī jauno Eh, jaunajai situācijai, jaunajām vielām ir nepieciešams riska izvērtējums un ātrās brīdināšanas sistēma. NCDDA ir nepieciešami jauni resursi. Tas būtu pirmais secinājums. Otrkārt, runājot par preventīvajiem pasākumiem, par narkotiku apkarošanu pašā saknē. Uzskatu, ka mums ir jāatbalsta mūsu tiesības sargājušās iestādes un jāizvērtē, kā mēs varam sniegt papildu atbalstu, uzlabojot uh, tiesības satvaru par informācijas apmaiņu un kā izmantot labāk jaunās tehnoloģijas šajā jautājumā. Treškārt, vairāk runātāji jau minēja šo jautājumu, ir jāsāk debatēt arī par kanabis, par marihuānu, par eh, medicīnisko izmantojumu šai vielai. Polijā šobrīd eh, notiek diskusijas par to. Eiropas līmenī mums vajadzētu būt piesardzīgiem šajā jautājumā, jo no vienas puses mēs nevēlamies ideoloģiskas diskusijas šeit aizsākt, no otras puses mums ir jāņem vērā šie jaunie signāli. Un visbeidzot, eh, jau minēju to, ka ir svarīgs svarīgi apmainīties viedokļiem starp visām pusēm un iesaistītiem spēlētājiem, izveidojot uh, tādus stingrus tīklus paraugu prakses apmaiņai. Paldies, Helga Stīvens. Thank you, Chair. Kol Paldies, priekšsādātāji, kolēģi. Pirmkārt, es gribētu pateikties visiem runātājiem par viņu interesantajiem vārdiem par viņu teikto. Šis ir ļoti interesants, bet arī sarežģīts temats. Mēs dzirdējām par to, ka ir uzlabotas sadarbības starp dažādām narkotika aģentūrām, komisiju un Eiropolu. Bet neskatoties uz to, ka ir jaunas stratēģijas un rīcības plāni, mēs dzirdam par to, ka aizvien vairāk cilvēku pārdozē narkotikas un nesaminezinās ne pieprasījums, ne piedāvājums. Un tā vietā, lai pieņemtu vēl vienu četru kādu plānu, tā pašā virzienā varbūt ir kaut kādi radikāli izcinājumi, kas uh, darbotos. 24 miljārdu eiro tirgus, uh, uh, kuru pārvalda organizētās noziedzības grupas, tas ir jāsagrauj. Kas tad tiešām varētu kaut ko mainīt situācijā uz vietas, uz ielas un nevis tikai šeit sēžzālēs? zālēs? un kas izmainītu situāciju ar narkotiku lietošanu, jo īpaši zinot, ka šobrīd aizvien vairāk narkotikas tiek pārdodas internetā. Gribētu arī uzzināt, vai jūs esat paraugudzījušies arī uz ASV narkotiku politiku un to, ko mēs varētu eh, mācīties no viņu eh, nesenajām rīcībām. Uh, piemēram, marihuāna ir legalizēta, vai mēs varam no viņiem kaut ko mācīties, varbūt tur ir uh, plusi vai mīnusi šādai praksē. Paldies! Paldies! Džedovska kungs, lūdzu! Já bych chtěl poděkovat Paldies. Es vēlētos pateikties visiem runātājiem šajās debatēs. Esmu gandarīts par to, ka šāda uzklausīšana notiek Eiropas parlamentā, jo mēs redzam un gūstam kopā attiecībā par šo problēmu. Mēs redzam, kāda tad ir situācija, mēs redzam, kādi risinājumi būtu jāparedz Čehijas republikā un šīs narkotikas varētu tikt sintezētas arī Čehijas republikā. Debašu laikā mēs runājām par jaunajām psihoaktīvajām vielām, un mēs redzam, ka Eiropas parlaments skata jautājumus saistībā ar šīm jaunajām psihoaktīvajām vielām. Taču mums ir jānoskaidro, kāda ir situācija ar šīm jaunajām psihoaktīvajām vielām, kuras parādās lielā skaitā, kādas, eh, kādas ir to ražošanas metodas. Piektdien mums ir paredzētas diskusijas Čehijas republikā aizturēšanas iestādēs, un mēs redzam, ka šo, kā norit šo vielu izplatīšana, vai tā būtu marihuāna, šeit nebūtu runa par psihoaktīvajām eh, vielām, taču diskusiju laikā aizturētie un ieslodzītie runāja par to, kādas sekas ir šo jauno vielu lietošanai. Tā sekas var būt pilnīgi katastrofālas. Visvairāk to lietotāju vidū ir jaunieši, piemēram, ir vairāki dzērieni, kuriem šīs vielas tiek pieļauktas, lai tiktu stiprināta šo vielu iedarbība. Tāpat man interesē iespējas informācijas apmaiņai. Piemēram, Marukas apmeklējuma laikā mēs redzējām, ka jautājums ir samērā sarežģīts un tas būtu jāskata kopā. Uh, Mēs esam sagatavojuši palīdzības programmu personām, kas cieš no aids. Un šo personu grupa ir atkarīga no narkotiku lietošanas. Mēs varam redzēt, kā programma darbojas kopumā. Šeit nav runa tikai par eh, ārstēšanas piešķiršanu, eh, nodrošināšanu. Va, eh, Bet šeit ir runa par visām savstarpēji atkarīgajām problēmām. Un šeit ir šobrīd arī jārunā par informācijas apmaiņu, un ne tikai ar savienotajām valstīm ir jārunā par to, kāda ir problēma, kāda pastāv šobrīd Āfrikas valstīs. Āfrikā ir valstis, kuras lielā mērā ir narkotika patērētājs, tāpat ir jāredz, kāda ir situācija Meksikā, Krievijā, kā tāpat ir jārunā par narkotikām, kuras tiek nosūtītas paciņās no Ķīnas. Šo jautājumu jūs jau arī par to runājāt. Un mēs redzam, kā šeit ir runa par pelēkajām zonām internetā, kas tiek izmantotas narkotiku apmaksiem piegādī. Ir jāredz tāpat, kāda ir situācija ar marihuānas lietošanu un kā notiek šo vielu liet patēriņš. kādā no mūsu izbraucieniem vasarā mēs dzirdējām jautājumu, kas notiktu, ja tiktu dekriminalizēta marihuāna. Marihuāna nepazudīs, bet jā, sākas, tā, tā, tā, tiek uzsākta tās tirzniecība, tad šeit nebūs runa pār 60 kronām, bet 300 par 130 eiro. Šeit ir runa par to, kādi mūsu rīcībā ir zinātniskie dati un kādi ir pētījumi, kas ir veikti šajā sakarā. Vai šīs eh, substance ir pakļauts kādai e, likumdošanai. Ja mēs uzsāksim marihuānas legalizāciju, tad iesākumā būs jās skata, kāda tad ir negatīvā ietekme uz veselību. Ir jāņem vērā šis veselības aspekts un nodoklis, ar kuru varētu aplikt legālo ma marihuānu. Piemēram, ņemo, ja mēs skatām, kāda ir situācija Kalifornijā, varbūt šī narkotika nebūtu tik pievilcīga. Mēs nevaram reducēt diskusijas tikai uz legalizēšanu. Es pats jaunībā uh, esmu izmēģinājis marihuānu, un es to darīju tāpēc, ka tas bija aizliegts. Ja tas nebūtu bijis aizliegts, tad iespējams man tas nebūtu uh, interesējis. Mēs nereti daudzās diskusijās aizmirstam šo aizliegtā augļa aspektu. Ar to es gribēju teikt, ka arī man ir bijusi zinām pieredze ar nark narkotikām. Mani bērni, kas ir pusauģi, apzinās, ka narkotiku problēma ir daudz plašāka nekā tas. Un mums ir jādomā, vai mums ir pietiekama preventīvā programma. Jā, mēs zinā, tad zināsim, kā jūs aizsargāt, ja kas notiek. Ignacio Koras nākošais runātājs. Paldies, priekšsēdētāji. Es atbalstu praktiski visu kolēģu sacīto. Runājot par vieglajām narkotikām. Šeit ir ļoti svarīgi iesaistīt to komisiju, tam piekrītu, un ir ļoti svarīgi, lai šī tēma būtu debašu kodols arī parlamentā. Šeit ļoti bieži ir aizspriedumi. Ļoti bieži vēlkam vienādības zīmes starp narkotikām un ļaunuma iemiesojumu, taču ir ļoti svarīgi raudzīties uz to pietiekami vēsu prātu, raudzīties uz to, kas notiek legalizācijas jomām, marihuānas, hašiša un citu narkotisko vielu jomām jāizsver visi aspekti, aresti, eh, mantas konfiskācija un konfiskācija vieglajām narkotikām, kas eh, patērē ļoti daudz resursu, kas nebūtu jāpatērē, ja šīs vieglās vielas būtu legalizētas. Mēs varētu veltīt ļoti daudz līdzekļu un resursu uh, smagāku narkotisko vielu tiesniecības apkarošanai, kam ir daudz uh, negatīvāka ietekme uz mūsu tirgu. Mums ir 19. gads gala termiņš, kad būs uh, jaunā atjaunotā pozīcija UNGAS, ja nemaldos, un tas varbūt būtu īstais brīdis, kad mēs varētu, kā parlaments, nākt klajā ar tādu kopēju nostāju Taču vislabāk būtu, ja tā būtu kopēja Eiropas Savienības nostāja. Mums tiešām ir ļoti svarīgi, lai būtu stingrāka nostāja visiem kopā par šo jautājumu, ragoties no tīri praktiskā viedokļa, ne tik ļoti ideoloģiskā viedokļa. Paldies! Lielas paldies! Es piekrītu jums, ka šis te normatīvais jautājums uh, pretstatā tam, kā tas tiek diskutēts, uh, bet ir daudz iemeslu, kāpēc tas tā ir, uh, tajos varam iedziļināties, bet tā tiešām ir. Ieteikumu uz sabiedrību, uz tiesības sargājušajām iestādēm un tā tālāk. Tas viss ir svarīgi. Es gribu atstāt uh, laiku arī atbildēm no runātāja puses. Bonīkums, vai jūs gribējāt vēl īsi izteikties? Ne? Jūs esat pārliecināts, jā? Labi. Runātājiem uz viesiem. Ja jūs, jums nav jāizsakās visiem, bet eh, ja jūs gribējāt atsaukties vēl uz kaut ko no tā, kas tika teikts, eh, eh, ko minēja mūsu kolēģi, vai varbūt gribat izteikt kaut kādus noslēgumu vārdus, var dot jums vārdu. Nav nekādas eh, noteiktas secības, bet vēl dažas minūtes mums vēl ir. Un es gribēju vēlreiz uzsvērt uh, to, ko teica Korokums un citi, proti, ka mēs šodien centāmies panākt tādu visaptvarošu skatījumu uz šo jautājumu. Bet narkotika politika ir ļoti svarīga, un mēs tai uh, cenšamies piešķirt vajadzīgo nozīmi. Vispirms Kirsten. Lūdzu. Katram dažas minūtes. Jā, es gribēju tikai īsi reaģēt uh, uz tiem uh, komentāriem, kas tiek izteikts par jaunajām psihoaktīvajām vielām, jo mēs esam bijuši iesaistīti arī šajā projektā. Un mēs raugāmies uz situāciju dažādās Eiropas valstīs, un mēs konstatējam, ka agrīnās brīdināšanas sistēma, kas ir svarīga, uh, lieta lielākajā daļā valstu nevienmēr perfekti darbojas. Un tas ir daļai tāpēc, ka nav labas saiknes starp uh, institūcijām, kuras ir atbildīgas par agrīnās brīdināšanas sistēmu un organizācijām uh, uz vietas, pilsoniskās sabiedrības organizācijām. Piemēram, Eh, cilvēki, kas sniedz praktisko palīdzību, bieži vien saņem daudz vairāk informācijas par to, kādas vielas šobrīd tiek lietotas uz ielas, ko lietotāji lieto, un eh, to viņi nevar tieši iekļaut agrīnās brīdināšanas sistēmā. Un otrkārt gribētu eh, izteikt nelielu komentāru arī par to, kāpēc jaunās psihoaktīvās vielas ir droši vien tik populārs. Mums ir jāatceras, ka uh, mēs uh, esam kriminalizējuši tādas um, tradicionālās narkotikas kā kokaīnu un citas, uh, uh, ka cilvēki lietotāji šīs li uh, vielas vairs nelieto, piemēram, kokaīnu. Viņi sākuši lietot jaunas uh, vielas, kas bieži vien ir daudz bīstamākas, un mēs pat nezinām, kādas vielas tur tiek izmantotas. Tātad mums nevajadzētu izslēgt arī šo te zināmu narkotiku dekriminalizācijas uh, iespēju. Paldies! Varbūt citi kolēģi grib kaut ko pateikt. Belotā kungs, lūdzu. Lielas paldies priekšsēdētāji. Jā, es gribēju atsaukties uz Bonīkunga teikto. Lielas paldies viņam par atbalstu, ko viņš ir paudis mūsu um, darbam NPS tiešām ir izaicinājums, divas jaunas vielas katru nedēļu, mēs monitorējam uh, blogus un uh, atvērto kodu, uh, atvērtos avotus, jo mums ir jābūt uzdevuma augstumos, jo mēs nevēlamies taču aizliegt visu, kas ir vienkārši ķīmisks vielas. Mums ir precīzi jāaizliet attiecīgās vieta, vielas un jāsaka šeit tirgus vienkārši plaukst un zeļ. Paldies par to, Bonīkungs, un paldies arī šajai komitejai, protams, kas ir ļoti nozīmīga, sniedzot mums atbalstu. Un Koraukungs un Bonīkungs. Uh, par to izteicās uh, šī komiteja un parlaments spēlē ļoti būtisku lomu, uh, ļaujot izteikties Eiropas pilsoņiem un uh, paužot viņu viedokli Eiropas diskusijā 2019. gadā, kā jau tik ļoti pareizi uzsvērts, būs uh, ANO UNGAS e, pārskatīšanu, tas ir desmit gadu rīcības plāns, un Eiropas e, Savienība ir tik daudz izdarījuši šajos e, desmit gados, mēs esam labāk izpratuši šos fenomenus, mēs nevēlamies nevienu mācīt, bet mums ir ar ko dalīties, un iespējams, ka šim parlamentam arī ir kaut kas sakāms, pārstāvot Eiropas pilsoņu teikto. Kanabis medicīniskojiem mērķiem, uh, ir, protams, arī jautājums, un atbildot eh, Stīvensas kundzei, jā, legālās marihuānas eh, lietošana ASV eh, mums ir ļoti svarīgs jautājums, lai izprastu, kā legāla marihuānas izplatīšana zināmos apstākļos var ietekmēt situāciju. Mēs redzam, ka ASV tirgu virza peļņa, uh, un nevaram to salīdzināt ar Eiropu, kur eh, droši vien prioritāte būs eh, sabiedrības veselība un tās aizsardzība. Un tomēr mēs, kā MCDDA, ļoti cieši eh, vērojam, kas notiek šajā tirgū, un nākamgad iespējams varēsim jau sniegt mūsu novērtējumu šai, šai situācijai un tās attīstībai. Paldies un vēlreiz paldies par aģentūras darbu. Lieku kungs, lūdzu, no Eiropola puses. Paldies, priekšsēdētāji! Daudzi runātāji uzsver to, ka ir jāmainās arī informācija, ka tas ir nepieciešams. Protams, tas ir izšķirīgi svarīgi. Eiropola regula un mūsu risinājumi ir vērsti uz uh, slepnās informācijas apmaiņu starp uh, dalībvalstīm. Un no Eiropas Savienības puses ir ļoti svarīgi, lai dalībvalstis, tad, kad tās uh, strādā pie uh, nopietniem un organizētiem noziegumiem, pie to apkarošanas, lai uh, tās izmantot mūsu informācijas apmaiņas sistēmu. Tādējādi tiek nodrošināta mūsu spēja sniegt atbalstu dalībvalstīm. Uh, Uh, veidot tādu situāciju, kurā visi ir informēti par narkotiku kontrabandu, piemēram, un tad mēs varam veidot uh, mērķiecīgas operacionālās uh, aktivitātes. Mēs tad vēršamies galvenokārt pret labumu guvējiem visās šajās mahinācijās. Uh, Tas ļautu arī veikt efektīvas konfiskācijas un citus pasākumus, arī iesaldēt līdzekļus. Un, jā, protams, organizētā noziedzība var aktīvi rīkoties, paplašināt savas aktivitātes, jo viņiem ir milzīga pēļņa. Uh, Nu, un tās organizācijas, kas ir iesaistītas narkotiku kontrabandā, tādējādi vienkārši pelna naudu, viņi veic arī citas noziedzīgas darbības. Mums jāuzsver arī tas, cik svarīgi ir sadarboties arī ar trešajām valstīm. Tas ir saistīts ne tikai ar narkotiku kontrabandu, bet arī citām organizētās noziedzības formām. Ja mēs paraugāmies uz eh, šo te vīdi, tad e-mārketings kļūst aizvien svarīgāks, pārdodot nelegālos eh, pakalpojumus un preces internetā. Tas attiec arī uz uh, organizētās noziedzības grupu darbībām narkotiku kontrabandā. Un viņiem ir arī labāka pieeja lietotājiem dažādās uh, geogrāfiskās teritorijās. Uh, un tāpēc arī ir tik svarīgi sadarboties ar trešajām valstīm. Kas attiecas uz labo pieredzi ASV iestādēm, jā, mums ir kontakti cilvēki, kas strādā tieši ar ASV iestādēm un tieši arī ar viņu narkotika apkarošanas aģentūru, un mēs sniedzam informāciju, apmaināmies ar informāciju un ko esam tieši arī konkrēti apsprieduši, ir kā apkarot uh, eh, dārknetā pastāvošo uh, narkotiku kontrabandu. Kas attiec uz kanabis, mēs esam apsprieduši arī iespēju veikt kopīgu novērtēju par šo jomu. Proti, kā uh, kanabis legalizācija ir ietekmējusi ASV sabiedrību. Uh, runājot par sabiedrības veselību, bet arī runājot par drošības jautājumiem. Paldies! Thank you very much. Um, we're gonna... Paldies! Es zinu, cik daudz mums seko straumēšanas režīmā mūsu sanāksmei. Un Tāpēc dosim tagad vārdu gala reakcijai komisijai. Ūte, lūdzu, paldies. No savas puses vārds, daži vārdi par attīstību notikumiem uz 2019. gadu. Mēs apzināmies, kādi šie procesi ir, un mēs uzskatām, ka mūsu mērķim ir jābūt sagatavot turpināt šo procesu, kas ir uzsākts balstoties uz 16. gada dokumentu, jo kā mēs dzirdējām no kolēģiem, kuri ved, ved sarunas, ka ne jau visu var uzskatīt jau pa, kā pašu par sevi saprotam, ka šīs nostājas paliks spēkā. Ir vairākas valstis, kuras mēģina atkal atkāpties atkapaļ. Tāpēc Eiropas Savienība ir jāizstāv labā, pareizā pieeja, sabiedrības veselības pieeja, e, tāda kā tā ir izklāstīta un gās dokumentā. E, pastāv un turpinās regulāri dialogi ar valstīm. Mums ir e, viedokļa apmaiņas ar mūsu partneriem savienotajās valstīs, partaiskaitā efektivitāti un uh, kanābis politikām. Tas ir viens no tematiem darba kārtībā nākošajā sanāksmē, un arī eh, tas tiks iekļauts nākošajā sanāksmēs. Tāpat mēs, mums notiek ekspertu konsultācijas ar Ķīnu. Mēs pilnībā apzināmies, ka no turienes nāk lielākā daļa prekursoru. Par kanābis runājot, ļoti labi, ka mēs esam varējuši darba plānā iekļaut akciju kanābis sakarā, kas attiecas uz izpēti informācijas, e, uzkrāšanu šeit, mazāk ir runa par politiku, bet vairāk par informācijas uz, uzkrāšanu par kanābis ne tikai Eiropas Savienībā, bet arī citur pasaulē, un tad balstoties uz, še, uz to mēs varam turpināt strādāt un veidot politikas. Un tagad daži vārdi par no, nu, narkotiku apkarošanas politiku kopumā. Manuprāt, tai nav piešķirta pietiekama prioritāte salīdzinājumā ar tādām politikām, kas ir uzmanības centrā šobrīd, kā migrācija, krīze, terorisma apkarošana, un tāpēc ir būtiski parādīt saikni un pieminēt to, ka narkotika politiku tirdzniecība ir cieši saistīta ar dažādām citām noziedzīgām darbībām, ir jābūt vairāk informācija par šo saitni, un tād, tas palīdzēs mūs iekļaut narkotika apkarošanu politiskās uzmanības centrā. Tāpat mēs dzirdējām par aktivitātēm nodokļu apkarošanas jomā, kas ir viens no konstatējumiem, uh, novērējumā par to, ka ir līdzšinie pasākumi bijuši maz efektīvi. Ir svarīgi apzināties to, ka šie as, akse, aspekti tiek saistīti ar esošajām politikām un lai narkotika apkarošana tiktu iekļauta vienā no desmit politikām, kas ir prioritāras. Tas no manas puses ir viss. Paldies! Ar to mēs būsim noslēguši šo klausīšanu. Es vēlos īpaši pateikties ekspertiem un runātājiem par viņu lielisko uzklāšanos un plašākai audiencei šie materiāli ir pieejami internetā. jūs arī dzirdējāt no mūsu deputātiem Boni un citiem par darbu narkotika apkarošanas sakarā. Un ļoti būtiski ir tas, lai mēs veidotu būtisku politiska darba jomu šajā sakarā. Turklāt jā, jāņem vērā šīs jomas saikni ar tiesību sargājošo sfēru. Es vēlos uzsvērt vēlreiz, ka mēs pievērsīsim lielu vērību šai jomai. Es domāju, ka uzklausīšanas kvalitāte mums deva pareizo impulsu, un tā bija ļoti visaptveroša. Paldies vēlreiz! Uh, dalībniekiem, paldies deputātiem, kuri patur šo jomu uzmanības centrā. Paldies vēlreiz kolēģi, un tagad mums būs īsa pauze līdz pulksten pieciem, kad mēs sāksim skatīt mūsu nākošo darba kārtības punktu. Okay, colleagues, um, let's make a start. We've quite a crowded agenda in the afternoon, so... Um... Kolēģi, sāksim darbu. Un pievērsīsimies ceturtajam darba kārtības punktam. Virzība uz digitālās tirdzniecības uh, stratēģiju. Referente ir, tad atzinums sagatavotāja ir Anglika Mlināra. Un pēc tam būs arī ēnu referentiem vārds. Vai esat gatavi runāt? Lūdzu. Paldies, priekšsādātāji, atvainojiet, ka liku gaidīt, taču kā visi šajā iestādē, arī es uh, skrienu uz visām pusēm, tādēļ nedaudz aizkavējos. Tātad pievērsīsimies uh, jautājumam, kas skar virzību uz digitālas izniecības uh, stratēģiju. Mums ir jābūt tādai stratēģijai, kas nodrošinātu uh, norbinātību un izaugsmi visiem Eiropas Savienības iedzīvotājiem, tajā pašā laikā atbildot uz šā brīža globālās tiesniecības vajadzībām. Ir pienākums nodrošināt personas datu aizsardzību, un šis pienākums nav apstrīdams. Datu aizsardzība šobrīd vienmēr tikusi izslēgta no ES tiesniecības sarunu mandātiem. ES datu aizsardzības uh, satvers eh, ļauj brīvu datu plūsmu starp eh, ES un eh, trešiem valstīm, tad, ja tiek nodrošināts tas, ka šīs prasības ir ievērotas, vispārējās datu aizsardzības regulas ne tikai precizē to, kurš nodrošina aizsardzības līmeni valstīs, bet arī kodificē instrumentus, kas tiek izmantoti starptautiskajiem transfēriem, ieviešot uzņēmumu noteikumus un instrumentus, personas datu apmaiņai, certifikātus un kodeks, uzvedības kodeksus um, pārobežu transferi skar uh, arī privātizniecības nolīgumus, uh, kam ir jābūt pilnībā atbilstīgiem un nekādā veidā tie nedrīkst kaitēt ES personas datu aizsardzībai. Šīs ir pamatiesības un runa ir par augstiem standartiem, kas uh, ir daļa no digitālās tirzniecības un kas var tikai veicināt uh, digitālo tirzniecību. Komisija vajadzētu nospraust uh, atskaites punktus, uh, atsauces punktus latiņu šiem standartiem starptautiskā līmenī. Jābūt to skaidrībai gan pirms, gan sarunu laikā, runājot par um, šādiem starptautiskiem nolīgumiem, kā tas varētu skart datu aizsardzību Turklāt, turklāt es uzskatu, ka e, šie nolīgumi jāraksta tā, lai tie tikai uzlabotu e, šīs tiesības datu lokalizācija, kodēšana, šifrēšana un runas e, brīvības aizsardzība ir pamatprincipi, kas būtu jāievēro. Tāpat arī būtu jāapkaro digitālās protekcionisms jebkā, jebkādā formātā kā arī jebkuras prasības, eh, kas ir nepamatotas nelikumīgas eh, un pretrunā ar eh, ES datu aizsardzības normām. Ir jāveicina augsti datu aizsardzības standarti un uzskatu, ka tam ir jāiet roku rokā ar turpmāko virzību digitālajā jomā. Lielas paldies! Tagad dosim vārdu ēnu referentiem, katram divas minūtes un Radib, Emīla Radim vārtā Verta. Paldies priekšsēdētājais aizstāju Radeva kungu, kurš šodien nevarēja ierasties. Viņš gribētu sirsnīgi pateikties referentei par to, ka viņa ir sastādījusi līdzsvarotu atzinumu projektu. Viņa prāt teksts ir ļoti praktisks, ņemot vērā, cik digitālā tirzniecība ir svarīga, neatsakoties no augstajiem eh, datu aizsardzības standartiem, ko bauda Eiropas pilsoņi. Viņš iesniegs referentē arī grozījumus. Uh, bet tie būs papildinoši un nevis uh, pretstatā viņas atzinumam. Lielas paldies! Un no sociāldemokrāta grupas uh, Monika Benova Flasikova aizstās Marija Grapīnī. Paldies, priekšsādātāja kungs! Mūsu ēnu referentes eh, Grapīnī kundzes vārdā es gribētu pateikties referentei par viņas darbu pie šī jautājuma. Pie šī dokumenta ir ļoti svarīgi uzsvērt to, ka Eiropas digitālās tirzniecības stratēģija ir jāņem eh, vērā tas, ka transnacionālajām datu plūsmām būtu vienmēr jārespektē mūsu noteikumu un likumdošana šajā jomā. Uh, datu uzkrāšana, uzglabāšana, finanšu, ekonomikas, zinātnes un citu datu uh, uzglabāšana un digitalizācija, tā ir uh, kļuvusi par svarīgu sastāvdaļu digitālajos uzņēmējdarbības modeļos. Un tas arī uh, dod pievienoto vērtību mūsu ekonomiskajās aktivitātēs, un standartu harmonizācija ir viens no labākajiem veidiem, eh, kā nodrošināt digitālas ekonomikas attīstību. Un vienotais digitālais tirgus eh, var atrisināt daudz no problēmām, ar kurām saskaras Eiropas uzņēmumi globālā mērogā, piemēram, necaurskatāms regulējums, dažādu uh, valdību nelegāla rīcība datu uzglabāšanas problēmas un tā tālāk. Daudz no šiem jautājumiem, piemēram, Eiropas eh, mākoņu datošanas eh, vietnes un uh, citus jautājumus, to visu varētu atrasināt ar Eiropas digitālo stratēģiju, un mūsu grupa gribētu pievērsties arī vēl svarīgiem jautājumiem, proti, ka noteikumi ir jāveido tā, lai tie uh, cīnītos pret jaunu veidu digitālo protekcionismu, kas šobrīd tiek izmantoti, un jānodrošina arī tas, lai tiktu ievērota tīkla neutralitāte. Šis princips, uh, lai novērstu um, tīmekļa uh, varas koncentrāciju Un mums ir jāpievērš arī MVU, kas strādā šajā jomā. Visām dalībvalstīm ir jābūt ieguvējām no digitālās tirzniecības. Un, lai to veicinātu, Eiropas komisija jāsadarbojas ar Eiropas uzņēmumiem, piemēram, lai risinātu problēmas, kas ir saistītas ar uh, tirgus noteikumiem, kas rada atšķirīgus uh, iznākums, atšķirīgus rezultātus. Un mums vajadzētu uh, arī cīnīties pret korupciju, iekļaujot eh, arī caurskatāmības noteikumus šeit. Un digitālās redzniecības stratēģijas varētu izmantot arī, lai um, cīnītos pret korupciju un ieviestu starptautiskās konvencijas un principus. Mums vajadzētu nodrošināt normu harmonizāciju un uh, patērētāju aizsardzību. Un Grapīnī kundze svērtā gribētu vēlreiz pateikties referentei, atzinumu sagatavotājai un arī visiem ēnu referentiem. Cerams, ka mūsu sadarbība būt, būs veiksmīga, lai sasniegtu labu rezultātu. Un tagad EKR uh, vārdā Daltona kunga vietā runās Helga Stīvens. Lūdzu, paldies priekšsēdētāji, kolēģi! EKR ēnu referents Dāltāna kungs nevar šodien uzstāties uh, komitejā, jo viņam ir citi pienākumi, un tāpēc es izlasīšu viņa komentārus. Gribētu pateikties referentei par uh, darbu pie šī atzinuma. Es arī esmu uh, referents uh, par šo jautājumu, un uh, Šeit ir dažādas jomas šajā nolīgumā. Pirmkārt, tā ir, kā saka referente, ka personas datu aizsardzība eh, nav pat diskutējama eh, tirsniecības nolīgumos. Mūsu datu noteikumi ir viena no spēcīgākajiem visā pasaulē, un tas dod drošu pamatu gan uzņēmumiem, gan eh, patērētājiem, lai uh, izmantot pilnībā um, potenciālu, kas ir uh, uh, digitālajā tirgu, un tas dod uh, drošību šajā tirgu. Esam arī redzējuši, ka ir panākts daudz, lai nodrošinātu modernu datu aizsardzības režīmu ar GDPR. Otrakārt, datu tiesības būtu jāaizsargā, bet uh, trešajām valstīm nevajadzētu tos uh, uh, šo jomu izmantot, lai īstenot protekcionismu. Un uh, tāpēc es piekrītu, ka digitālais uh, protekcionisms uh, neatbilst mūsu datu aizsardzības likumiem. Datu lokalizācija bloķē digitālo tirzniecību, neļauj mūsu pilsoņiem brīvi piedalīties globālajā tirgū. Datu aizsardzības uh, likumdošana ir jāievēro, un komitejai vajadzētu skaidri noteikt, ka piespiedu datu lokalizācijas noteikumu atcelšana ir galvenā prioritāte. Mums ir ne tikai jānodrošina tas, ka uh, nolīgumi tiek uh, iekļauti starptautiskos tirdzniecības uh, līgumos, uh, mums ir atkal jāiekļauj PTO darbkārtībā um, tirzniecības barjeras digitālajā jomā. Mums vajadzētu skaidri uh, pateikt, ka to var izmantot tikai tur, kur tas ir nepieciešams, lai nodrošinātu pilsoņu pamatiesības vai zināmos īpašos apstākļos, kā piemēram nacionālās drošības iemeslu dēļ, bet ne kā protektor, protekcionismu barjera. Uh, Es a, ar prieku sadarbošos ar referentu un citiem ēnu referentiem a, strādājot pie šiem jautājumiem turpmākajās nedēļās. Paldies, un tagad Jens Ābrechts no zaļajiem. Paldies, es runāju mūsu ēnu referents Džīns Lambertas vārdā, gribētu apsveikt referenti par šo atzinumu projektu, tas ir labs a, priekšlikums. Gribēju tikai norādīt uz vienu jautājumu, kas mūsuprāt. Uh, varētu tikt precizēts. Un tas ir eh, tas, kas ir teikts pirmajā pāntā. Protams, tur ir teikts, ka Eiropas Savienības datu aizsardzības noteikumi ir pilnībā jāievērdo, ņemot vērā datu plūsmu pār robežām. Mēs gribētu, lai te tiktu precizēts eh, tas, ko mēs jau minam rezolūcijās par eh, TTIP un TESA sarunām, proti, ka mēs sagaidām, ka komisija uh, arī nodrošinās, lai tiesniecības noliegumos vienmēr būtu horizontāls noteikums, eh, kurš eh, pilnībā nodrošina katras puses tiesības eh, regulēt šo jomu, jo tas dod iespēju arī tālāk attīstīt mūsu privātu noteikumus un to arī ņemt vērā šajos tiesniecības noliegumos. Tas, ka tiek uzsvērta atbilstības nolīgumu loma. To varētu papildināt ar to, ka atbilstības lēmumi mums ir uh, galvenā iespēja, kādējādi varētu nodrošināt uh, pārobežu datu plūsmas. Tie šie divi priekšlikumus arī iesūtīšu, bet visā visumā uh, tie ir vērsti tikai uz tā pastiprināšanu, kas mums jau ir piedāvāts, jo tas mums ir tiešām ļoti pieņemams. Paldies, Jāni! Tagad uh, Angelikai atkal vārds. Jā, es varu izteikties ļoti īsi. Es sasniegs paldies uh, visiem uh, pārstāvjiem, kas runāja Andra Frentu vārdā. Es domāju, ka varam būt viensprāts, ka mēs visi ar prieku gaidām mūsu sadarbību un gaidu arī jūsu grozījumus. Paldies! Lielas paldies! Ko jūs izdarījāt tādu, ka neviens no ēnrakšņotiem negribēja ierasties? Nu, tie, viņi tika gan ļoti labi, eh, vairāk kā labi pārstāvēti. Paldies par to. Un grozījuma iesniegšanas termiņš ir 28. septembris 6. Eh, pēcpusdienā. Lielas paldies eh, mūsu atzinumu sagatavotājai un jo īpaši kolēģiem, kur aizstāja savus kolēģus. Tas tiešām ir ļoti jauki, ka tā tiek darīts. Tā, tagad, kolēģi, mēs pāriesim pie piektā punkta, kas ir Eiropas prokuratūra. Šeit mēs skatām a, ieteikumu projektu. Kā jau kolēģis zina, šis ir a, ne jau pirmā reize, kad mēs apspriežām šo jautājumu. 2013. gada jūlijā komisija nāca klajā savu priekšlikumu, un tagad pēc četriem gadiem ar sarunām uh, padomē. Oh. Jā. Kas tas ir? Tas ir video vēstījums no mūsu referents Matēras kundzes, bet jūs varētu varbūt vēl pagaidīt. Es pabeigšu savus ievadvārdus. Es viņu nepārtraucu pusvārdā, viņi nerunāja tieši saistē, nē. Vai tagad uh, ir nopauzēts šis video? Es arī nobijos, ne tikai jūs. Jā, tas tiešām bija ļoti biedējoši. Es ceru, ka viņi nesāks atkal runāt. Labi. Tātad, kā jūs visi zināt, kā jau es teicu, Eiropas komisija prezentēja savu priekšlikumu 2016. gada jūlijā, un pēc četriem sarunu gadiem eh, padomē, tagad parlamentam ir jādod savu piekrišanu piedāvātajai regulai saskaņā ar 86. pantu. Es gandrīz jau esmu beidzis, viņi drīz varēs sākt runāt. Jūs arī zināt, ka visas dalībvalstis ir izlēmušas piedalīties šīs uh, savienības institūcijas izveidē, izmantojot pastiprinātās sadarbības metodi, kas tiek uh, uh piemērota 20 dalībvalstīs un arī EPPO, tātad šis prokuratūras birojas tādējā tiks izveidots. Bet es neko daudz vairāk neteikšu, jo video ļoti labi to uh, izskaidros. Eh, Materas kundze, kā jūs zināt, ir uh, referente par uh, prokuratūru, un viņa tagad ir bērnu kopšanas atvaļinājumā, un uzklausīsim viņas video ziņojumu, un tas tūlīt arī būs redzams, dzirdams. Paldies, priekšsēdētāja kungs, par to, ka devāt man iespēju vērsties pie jums ar video starpniecību. Man esen piedzimusi meita, tādēļ pagaidām nevaru doties komandējumos. Uh, Taču man bija ārkārtīgi svarīgi apzīstināt jūs ar atzinumu, kas atspoguļo EP atbalstu regulai par Eiropas prokuratūras izveidi. Pēc garām sarunām ar padomi un komisiju gatavojāmies noslēgt sarežģītu likumdošanas procedūru. Esam izcīnījuši daudzus cīniņus, lai panāktu to, ka prokuratūrai ir skaidras kompetences un lai tā varētu darboties efektīvi aizstāvot ES finanšu intereses. Vēlos pateikties padomas prezidentūrām, kas ir intensīvi strādājušas pie šī jautājuma. Notikušas daudzas sanāksmes, viedokļu apmaiņas, nākuši klajā atzinumi. Eiropas parlaments ir upīgi sekojis sarunām visos posmos, pāržot savu nostāju ar starpposma ziņojumiem, rezolūciju priekšlikumiem un grozījumiem, lai maksimāli ietekmētu lēmumu pieņemšanas procesu. Esam uzsvēruši cik svarīgi ir nodrošināt EPO neatkarību, izvairoties no, piemēram, piemēram visiem National Link, nacionālās saiknes negatīviem efektiem, kas varētu ietekmēt lietu izskatīšanu sadali. Lietu sadalījums prokuratūra ir vitāli svarīgs jautājums. Ja vēlamies, lai EPO varētu aktīvi apkarot krāpniecību, mums jānodrošina tas, lai lietas tiktu izskatītas efektīvi un savlaicīgi. Uh, Aizkavēta lietu izskatīšana nav pieņemama nekādā gadījumā. Mums jāizvairās no tā, ka mēs radītu milzīgu biroju prokuratūru, kas nevarētu strādāt efektīvi. Tajā pašā laikā mums ir ļoti skaidri un nepārprotami jāsadala kompetences. Mums ir sevišķi jāpiešķir vērība PIF noziegumiem. Uh, Šajā sakarā tiesību aktu uh, neskaidrības uh, līdz šim ir bijis galvenais šķērslis šajā jomā. Mums ir nepieciešams saprast, ka šī ir uh, prioritāte un ka sadalījums um, kompetencēm ir pietiekami skaidrs, lai nekādā veidā nestātos ceļā EPO kompetencijai. Mums ir jāraugās uz to, lai prokuratūras kompetencē varētu iekļaut arī citas smagas noziegumus pret ES, kā piemēram terorismu un ieroču tirzniecību. Varbūt, ka tas ir tāds utopisks skatījums, taču uzskatu, ka juridiskā integrācija, tāds visaptarošs skatījums ir ļoti svarīgs pamatakmens šajā procesā. Mēs visi, godātie klausītāji esam šāda ļoti gara un svarīga procesa daļa, lai nodrošinātu to, ka ir skaidrs uh, sadalījums starp uh, prokuratūru un eh, Olaf, kā arī Eirojusta, mums ir jānodrošina tas, jāgarantē tas, lai prokuratūra būtu pilnīga informācija par visām izmeklēšanām, kas varētu arī Eh, ietekmēt eh, konkrētu izmeklēšanas gaitu dalību valstīs. Informācijas apmaiņai tādēļ jābūt gana efektīvai. Esam pauduši arī eh, to, ka šādai starpvalstu sadarbībai ir jābūt lielākai, un līdz šim neesam varējuši pilnvērtīgi iesaistīt Maltu, Zviedriju, Nīderlandi, Poliju, Ungāriju. Tajā pašā laikā esam Tad pat, vēlamies pateikties visiem, kas ir aktīvi iesaistījušies. Paldies visiem arī eh, ziņotājiem un eh, ēnu referentiem. Paldies arī Gaunijas prezidentūrai, paldies eh, komisijai, komisārai Juravai, kā arī viņas darbiniekiem. Paldies par uzmanību. Okay, so that was the video message. Tas bija tātad video vēstījums no referentes, un tagad varam uzklausīt ēnu referentus. Sāksim ar sociāldemokrātu grupu. Čeničī kundze, ja nemaldos, runās Silfijas, Silvijas Kaufmanas vārdā. Lūdzu. Grazie, grazie, prezidente. Paldies, priekšsēdētāji. Es um, varu runāt kolēģis Silvijas Kaufmans vārdā, eh, kas eh, nav, diemžēl, varējusi ierasties, eh, taču ir atstājusi man savu runu, savu uzrunu, un tādēļ mēģināšu to atreferēt, tā kā tā ir rakstīta angliski. Krāpniecība pret ES finanšu interesēm rada starp 500 miljoniem un 3 miljardiem eh, igadēju eh, zudumu ES budžetā. Šobrīd eh, cīņa ar šiem noziegumiem nav pietiekami spēcīga un tādēļ ir aktīvi jāatbalsta Eiropas prokuratūras izveide. Tajā pašā laikā nedrīkst uh, Eh, uz to raudzīties eh, eh, virspusēji, ir padziļināti jāpētē šī situācija, un parlaments ir nācis līdz ar to klajā ar trīs starpūsma ziņojumiem par prokuratūras izveidi. Pēc tam, kad esam rūpīgi izvērtējuši padomas tekstu, varam teikt, ka padoma ir ņēmusi vērā daudzas mūsu bažas. Kopumā esam apmierināti ar panākto vienošanos. Kopumā varam teikt jā Eiropas līmeņa risinājumam, lai aizsargātu Eiropas Savienības nodokļu maksātāju naudu. Tas, protams, nenozīmē to, ka nav arī būtisku trūkumu. Šobrīd tikai 20 dalībvalstis līdzdarbojas, un uh, šis līdzdalības līmenis nav pietiekami augsts. Tas negatīvi skar uh, sit, ietekmē situāciju, ņemot vērā to, ka Polija un Ungārija nepiedalās, ņemot vērā to, ka šīs valstis ir aktīvi iesaistītas procesos, kas ir saistītas ar nodokļu krāpniecību. Nobeigumā vēlos pateikties par līdz, par lielisko tekstu. Es arī personiski vēlos piebilst pēc pārējo kolēģu uzklausīšanas pāris komentārus no savas puses, ja būtu tāda iespēja. Grācija. Um, Paldies. Un tagad no Tautas partijas Mākovejas kundze lūdzu. Es atvainojos no EKR. Es ļoti atvainojos. Es ceru, ka neviens to nedzirdēja. Tad no EKR grupas Mākavai Kons lūdzu. One of those uh, afternoons. Mulțumesc. Uh, după patru ani uh, de negocieri intense. Paldies. Uh, mēs tātad esam intensīvi diskuse, diskutējuši, sarunas vedoši un cerams, ka beidzot Eiropas prokuratūra varēs tikt izveidot. Es veidu sarunas par diviem ziņojumiem Lībe, plenārsēdē tie abi tika pieņemti un arī ar tieslietu ministriem. Esmu arī vedusi sarunas un šajos starpziņojumos. Uh, uzsvēra svarīgākos punktus, kas ir eh, svarīgi Eiropas parlamentam, jo Eiropas parlamentam jau būs eh, jāpiekrīt attiecīgajā procedūrā. Piemēram, Eiropas prokuratūras neatkarība un eh, to neatkarība, kas strādās prokuratūrā, jurisdikcija, atzīšana. Tie visi ir svarīgi jautājumi jārunā arī par izmeklēšanu rezultātu atzīšanu valstī, kurā notiks process. Šis teksts eh, mūsu komitejā tiks pieņemts vēl oktobrī, un 2. oktobra plenāra sesijā mēs balsosim plenāra sēdē Strasbūrā. Pēc aplēsēm krāpniecība Eiropas Savienībā ar nodokļu naudu ir 500 miljonu eiro apmērā. Un tie ir krāpniecības gadījumi, kas ir vērsti pret Eiropas eh, finanšu interesēm. Tātad reakcija arī ir jābūt Eiropas līmenī un nepietiek ar nacionālo reakciju. To esam arī vienmēr uzsvēruši. Un tāpēc mēs gribam izveidot šo Eiropas prokuratūru. Tā būs izmeklēšanas pilnvaras eh, finanšu noziegumos, pārkāpumos. Uh, tā kā tas tiks uh, tā kā noteikts uh, Eiropas Savienības interesu, finanšu interesu aizsardzības uh, regulā. Turklāt PVN krāpniecība ir ļoti aktuāls jautājums. Vai Eiropas prokuratūrai arī tur paredzēt pilnvaras uzsākt izmeklēšanu? Tas bija viens no uh, lielākiem strīdus jautājumiem, PVN, krāpniecība, ka tā notiek pārobežu kontekstā, uh, tiks uh, iekļauta Eiropas prokuratūras kompetencēs, ja ir uh, vismaz runa par 10 miljoniem eiro. Citiem nodarījumiem nav nekāda paredzētā robeža, runājot par nodarīto kaitējumu. Eiropas uh, prokuratūra būs atbildīga uh, saskaņā ar tās augtās PIF regulas kritērijiem, kas tur ir noteikti. Tur ir noteikti gan minimālie, gan maksimālie sodi. Un patiesībā tie ir minimālie sodi, tātad finanšu noziegumiem. Un uh, vienīgais izņēmums būs PVN krāpniecība, kur būs finanšu maksimālā robeža, tātad maksimālā finansiālā robeža uh, kad notiek krāpniecība pār robežām. Būtu bijis jauki, labi, ja visas dalībvalsts iesaistītos šajā Eiropas prokuratūras projektā. Ir valstis tomēr, kas ir izlēmušas neiesaistīties. Un galu galā 20 eh, dalībvalstis dos savu ieguldījumu šīs prokuratūras izveidē. Un es tiešām ceru, ka pārējās dalībvalstis, kuras uh, līdz šim nav uh, gribējušas iesaistīties šajā projektā, ka to teritorijā Eiropas uh, prokuratūra tātad. Uh, ka šīs dalībvalsts tomēr atbalstīs šo projektu. Tās, kas neiesaistās to uh, teritorijā, prokuratūra nevarēs izmeklēt. Uh, mēs sasniedzām parlamenta galvenos mērķus, uh, vismaz mēs to tā redzam un es gribētu vēlreiz to uzsvērt, ka parlamentam būs jādod savu piekrišanu. Šis ir padomas izstrādāts teksts, bet parlamenta ieteikumi ir ņemti vērā, un mēs varam ar mierīgu sirdi balsot par gan balsojumā komitejā, gan uh, plenārsēdē Strasbūrā. Paldies! You, Paldies, Makavējs kundze! Un mums ir vēl divi runātāji. E, vispirms Lopes Agalār kungs lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es negribēju izteikties vēlreiz, lai izceltu to, cik ļoti svarīga ir pieņemtā direktīva PIF, kas bija būtiska, lai varētu sagatavot darbu Eiropas prokuratūrai. Mēs to dzirdējām arī video vēstījumā, un tika uzsvērts tas, cik svarīgi ir būtisks, būtiski likt pamatus jurisdikcijai, lai aizsargātu Eiropas finanšu intereses, kā arī ļoti būtiski ir tas, kā Pirmais solis ir PIF direktīvas spēkā stāšanās. Es domāju, ka mums arī turpāk būs jāsako tam, ko dara padomi, jo 80 sastais pants šeit neparādz uh, līdz likumdevēju pie, uh, pilnvaras parlamentam. Uh, Tāpēc mums būs jāsako padomēji, un mums ir jādomā, kā mēs varēsim paplašināt EPO jurisdikciju ne tikai uz finanšu interešu aizstāvību, bet uz visu to apjomu, kas ir paredzēts 83. pantā nopietni transnacionāla nozieguma. Bet tas būtu jau otrais solis. Līdz ar to es uzskatu, ka svarīgi ir ņemot to, ka mēs nesam ar lēmēju balsts tiesībām šajā procesā. Mēs tomēr sekojam tam, kā. Ka Uh, kas notiek ar EPO uh, interešu paplašināšanas potenciālu. Paldies, Žerārs Deprē, paldies priekšsēdētāji. Uzstāšos Luī Mišela vietā. Viņš ir mūsu grupas sēna referents un, diemžēl, nevar būt klāts. Nolas viņu uzstāšanos. Pirmkārt vēlos pateikties referentam un ēnu referentiem par ļoti veiksmīgo sadarbību Es apsveicu Eiropas prokuratūras izveidošanu un esmu gandarīts par lielo to, ka tik e, ņemtas vērā daudzas parlamenta prasības, it īpaši krāpšanās ar um, e, e, PVN cīņa pret to, to iekļaušanu prokuratūras kompetencija. Tomēr ļoti žēl, ka pēc četriem sarunu gadiem mēs nesam sasnieguši vienotību padomē. Eiropas Savienības finanšu intereses nozīmē dalītu atbildību Eiropas Savienībā un dalībvalstīs, un es nevaru izprast to, ka Eiropas Savienības budžets un nodokļu maksātāja nauda e, ir ar atšķirīgām aizsardzības iespējām Eiropā. Un tieši tas notiks, jo atsevišķas dalībvalsts, to starp Poliju un Ungāriju, kas ir viena no lielākajiem Eiropas fondu saņēmējiem, ir izlēmušas neiesaistīties šajā spēlē. Manas divas vēlmes nākotnē. Pirmkārt, lai maksimāli daudz dalībvalstus eh, iesaistās pastiprinātajā sadarbībā, ja iespējams līdz prokuratūras izveidēji, kas uh, notiks pēc noteikuma, eh, trīs gadus pēc noteikuma stāšanās spēkā. Otrkārt, tās valsts, kas paliks ārpus pastiprinātās sadarbības, ceru, ka tās, sadarb, eh, tās sadarbosies ar Eirojust pastiprinātā veidā, lai. Ar, palīdzētu veikt izmeklēšanas. Tas būtu pats minimums, un tagad personisks komentārs no manas puses. Mēs diskutēsim par daudzgadu finanšu schēmu, un šajā sakarā, manuprāt, mums vajadzētu iekļaut klauzulu sakarā, ar kuru struktūra fondi ir pieejami tikai tiem, kuri pakļaujas mūsu izveidoto kontrolas institūciju kontrolē. Paldies! Paldies, Žerār! Nākošais runātājs eh, deputāts Bātens. Paldies, Klauds! Man ir jautājums ēnu referentiem Jūs sacījāt, ka 20 valstis piedalās, 8 Nepolija, Ungārija, apvienotā karaliste nepiedalās. Un var izrādīties, ka prokuratūra tika izveidot pirms Brexita, bet mans jautājums. E, prokurors var izmantot citus e, legālos instrumentus nekā. Uh, Eiropas arestorders un citus, vai prokurors var apiet to faktu, ka atsevišķas valsts nav iestājušās, izmantojot dalību valstu paredzētos juridiskos instrumentus. Um, I think we were asked the... Man šķiet, šķiet, ka mēs to varam jautāt komisijai, bet vēl Albrecht kungs, paldies mūsu grupu apsveic to, ka esam vienojušies par Eiropas eh, prokuroru iz, biroju izveidi. Manuprāt, tas ir liels solis Eiropas integrācijai, ļoti vajadzīgs, ir tīpaši runājot par sadarbību starp tiesību sargājošām iestādēm. Protams, Tas ir jābalst uz augstiem standartiem un procesuālām tiesībām, un tāpēc mēs uzskatām, ka ir jāturpina veidot harmonizēti standarti kriminālajā likumdošanā un tiesība aizsardzībā. Šis process pēdējā laikā ir palielinājies, un es domāju, ka tas ir nepieciešams tagad kad šis darbs ir pabeigts, mums ir jāturpina strādāt, lai veidot augstus aizsardzības standartus. Mēs eh, vēl neesam strādājuši pie daudziem aspektiem, pie tādiem kā pirmstiesa aizturēšana un citi tāpat. Jāpaturprātā Junkers sacītais eh, runas par stāvokli Eiropas Savienībā laikā. Eiropas prokuratūras darba apjoma paplašināšanās ir realitāte, jo vēršoties pret nopietniem noziegumiem, eh, piemēram, terorismu ar kopēju institūciju ir eh, ļoti nozīmīgi un tas veicina sadarbību uz vietas. Tāpat ļoti svarīgi būs iekļauts, piesaistīt pārējās dalībvalstis līdz ko tas būs iespējams. Un nav eh, vajadzības pārliecināt apvienoto karalisti, taču pārējām dalībvalstīm varētu būt būtiski nākt klajā ar progresu šajos aspektos, un mums kā parlamentam būtu jāprasa piekrišanas balsojums par šo izšķirīgo dosie. Paldies! Činīčī kundze, jūs e, tūlīt varēsiet izteikt. Grācie, grācie. Paldies, priekšsēdētāji, ka devāt man iespēju izteikties e, šoreiz personiski. Paldies viedokli, vēlos pateikties visiem kolēģiem, kas strādā pie šī teksta referentēju un ānu referentiem. Jau vairāk kārt e, esmu šeit teikusi, ka Eiropas prokuratūras izveide uh, būtu viens no lielākajiem soļiem, kas tiktu spērts eh, ES vienotas eh, krimināltiesību izpratnes virzienā. Šobrīd eh, krimināla tiesību aizstāvēšana Eiropas Savienībā ir ļoti svarīga, jo šobrīd runa ir par ļoti smagiem noziegumiem parubežu līmenī, kas tiek veikti un kas uh, kaitē Eiropas Savienībai dažādos veidos, ir ļoti svarīgi iekļaut uh, visus krāpniecības veidus, kas tika jau minēti. Paldies arī kolēģiem Lopesā Gilar, kas uh, strādāja pie šiem jautājumiem un kas arī uzlaboja uh, Eiropas prokuratūras eh, tehnisko, teksta tehniskos aspektus. Tāpat ir ļoti svarīgi nodrošina arī procesuālās garantijas, kā arī personas datu aizsardzību. Ir ļoti svarīgi ņemt vērā visus šos aspektus, eh, tajā pašā laikā izvairoties no tā, ka uh, Uh, rastos uh, šāda organizācija, kas uh, reāli neatspogļotu sadarbību starp dalībvalstīm. Ļoti žēl, ka ir dalībvalstis, kas tur nepiedalās. Katrā ziņā uzskatu, ka rezultāti, kas ir sasniegti, ļoti pozitīvi vērtējami, atsaucoties uz iepriekšējo kolēģi sacīto var teikt, ka šeit runa nav tikai par sadarbību starp dalībvalstīm krimināltiesību jomā, cīnoties ar vismagākajiem parobežu noziegumiem, bet arī tas var uh, veicināt uh, LESD un citu līgumu saistību uh, īstenošanu, apkarojot tātad pārobežu organizēto noziedzību. Mēs jau šobrīd varam uh, konstatēt, ka ļoti bieži šādus uh, pārobežu finanšu uh, pārkāpumus veids organizētās noziedzības grupējumi un arī ļoti bieži terorismu finansē no ES robežās veikto smago nozie finanšu noziegumu kasēm. Tādēļ ļoti svarīgi paturēt prātā visus šos aspektus. Es uh, ceru, ka šādā veidā būs iespējams ar laiku uh, arī palielināt uh, kompetenci, lai veicinātu sadarbību starp ES dalībvalstīm, lai cienītos ar uh, vismagākajiem pārobežu noziegumiem. Paldies! Paldies! Vai uh, kāds vēl vēlējās atkārtot izteikties? Vai Makovē kundze vēlējās izteikties vēlreiz? Paldies, jā, es gribētu atbildēt kolēģiem, kas uh, uh, izteicās uh, no UKIP partijas uh, pārobežu darbība un krāpniecība ar Eiropas finansēm nozīmē to, ka ir nepieciešama pārobežu līmeņa atbilde Eiropas līmenī. Pretējā gadījumā mēs vienmēr būsim soli, soli nopakaļ uz noziegumu noziedzniekiem, tādēļ ļoti svarīgi, lai sadarbība būtu tik tiešām efektīva. Šobrīd tas tā nav, ir vairāk nekā 500 miljonu zaudējumu no ES eh, nodokļu maksātāju naudas. Eiropas prokuratūra nodarbosies ar lietu izmeklēšanu no A līdz Z un attiecīgi varēs uh, atrast daudz ātrākus un efektīvākus risinājumus nekā tie risinājumi, kurus esam raduši līdz šim uh, sadarbības ietveros. Tāpat arī varēs, konfis, varēs arī iesaudēt un konfiscēt uh, šos uh, nelegāli iegūtos līdzekļus. Paldies! Manikungs, poliski runāšu, ja drīkst. Es gribētu teikt, ka mēs esam principā par šo projektu konstitūcijas līmenī nav pilnīgi neviena pretargumenta. Uh, tādēļ ceru, ka Polija atgriezīsies uh, uz uh, sākotnējā ceļa, kas ļaus sadarboties ar citām valstīm. Šobrīd noraidījums ir tīri politiskas dabas. Paldies! Paldies Banīkungam, paldies, ka runājāt tik īsi, ņemot vērā šī jautājuma nozīmi, vēlētos vaicāt, vai komisijai būtu īsts komentārs, eh, ar kur tā vēlētos nākt klajā atlikušajās pāris minūtēs. Tikai ļoti īsi lūdzu. Paldies, jā, runāšu tiešām ļoti īsi. Vispirms jau liels paldies visiem klātesošajiem. Uh, Eh, kas ir strādājuši pie šī dokumenta. Paldies par eh, lielisko palīdzību, kas ir sniegta gadu garumā šajā eh, izstādē, virzot uz priekšu daudz partijas priekšlikumu un panākot arī vienprātību plānumam Tas ir pilnīgi noteikti ļoti būtisks solis, kas spērts Eiropas Savienības vēsturē, bet sevišķi Eiropas Savienības finanšu interešu un budžeta aizstāvības vēsturē. Tas pilnīgi noteikti iezīmē nozīmīgu posmu, ko esam aizsākuši mūsu vēsturē. Runājot par um, Batānkunga teikto un par uh, to, ka ir dalībvalstis, kas nevēlas piedalīties, un vai tās tiks spiestas piedalīties, pat ja tās vēlas izstāties. Šobrīd varam teikt to, ka, no, nu, ka līgums paredz to, ka Eiropas Savienībai un dalībvalstīm vienlīdzīgi un efektīvi ir jāpiedalās tiesību aizstāvībā. Tā ir tāda visaptveroša norma, pienākums. Uh, kas eh, sasaistās arī ar ES un dalībvalstu un struktūru un aģentūru sadarbības pienākumu, kas nozīmē to, ka apvienotā karalista un dalībvalsts, kas nepiedalīsies, eh, kas neatbalsta EPO, tām tāpat būs jāsadarbojas ar EPO. To var nodrošināt ar divpusējās atzīšanas sistēmu, kas nozīmē to, ka EPO atzīst kompetentu juridisko ties, tiesu iestādi, eh, attiecīgi nodrošinot sadarbības starp EPO un. Uh, valstu tiesām un prokuratūram, un ir arī dažādi mehānismi, kas ir paredzēti pašā regulā. Mēs uzskatām, ka neviens te nav izslēgts tikai tāpēc eh, līgumā nav teikts, ka ja izveido EPO, tad tie, kas grib izstāties, eh, tiem vairs nav jāpiedalās šajos procesos. Šeit tiks nodrošināta piemērota sistēma katram gadījumam. Tās dalībvalstis, kas nepiedalās, būs uh, tās dalībvalstis, kuras neatbalsta šo procesu, šobrīd tām, jebkurā gadījumā būs jāsadarbojas, būs kombinēta sadarbības starp EPA un dalībvalstīm appusējā veidā un ceram, ka būs pievienotā vērtība ne tikai EPA līmenī, bet arī ārpus tā. Runājot par EPO kompetences paplašināšanu, domāju, ka šobrīd mums vajadzētu koncentrēties uz ES budžeta aizsargāšanu. Tas ir mūsu primārais mērķis un ilgtermiņa strateģiskā vīzija, kā to pauda. Komisijas eh, priekšsēdētājs eh, ir tā, kurai mums jā, mūs jāvada, taču šobrīd mums ir jāpanāk tas, lai EPO praksē darbotos, un tam mums ir palikuši tikai pāris gadi. Lielas paldies! Lielas paldies! visiem, paldies ēnu referentiem par sadarbību, par kolēģiem, kas ir, interes, kas ir līdzdarbojušies šī faila virzībā, kas ir aizņēmusi vairākus gadus. Um, ceturtdien būs balsojums, um, trešdiena ir gala termiņš grozījuma iesniegšanai, un tātad balsojums būs jau drīz. Lies paldies, kolēģi, par šīm debatēm un par šī uh, faila virzību. So we come now to point. Tagad esam nonākuši pie 6, 7 un 8 darba kārtības punkta, kas ir jautājumi, uz kuriem jāatbild rakstiski saskaņā ar e, Eiropas parlamenta reglamentu. Tātad tie ir jautājumi, uz kuriem rakstiski jāatbild komisijai, kas ir iesniegti termiņos, taču šobrīd atbild no saņemta. Tādēļ esam pēc koordinātoru lūgumu iekļāvuši tos darba kārtībā un dosim vārdu uh, jautājumu autoriem un attiecīgi lūgsim komisiju atbildēt uz šiem jautājumiem saskaņā ar Eiropas parlamenta reglamentu 130. panta 4. punktu. Lūkšu katram runātājam ievērotu divu minūšu runas laiku, lai varētu paspēt visu izrunāt. Vispirms Sofija Intvēlde par rakstisko jautājumu, ar kuru esat nākusi klajā. What... Paldies, priekšsādātāji, es neatkārtošu, par ko ir šis jautājums, jo to visi vēlēt, varat izlasīt, bet pirms nedēļas nogals mēs saņēmām āda bildi no komisijas, un es biju pārsteigta, ka tur tika teikts, ka komisija joprojām ir bāžas par atbilstību EC likumdošanai jo eh, šī veselības aprūpe nav pietiekama apdrošināšana. Un tomēr komisija uh, vēl uh, novērtē ietekmi uz šo iespējamo pārkāpumu. Un apvienotā karaliste var uh, mainīt noteikumus, ja tā to vēlas. Ko tas nozīmē? Komisija sāka piecus gadus pēc tam, kad mēs esam konstatējuši, ka prasība papildus apdrošināšanai cilvēkiem, kam nav darba, ka tas neatbilst Eiropas Savienības likumdošanai, Un mēs atkal secinām, ka tas neatbilst Eiropas likumdošanai, un mēs laipni aicinām apvienotās karalists valdību uh, izvērtēt, vai viņi būtu gatavi labot šo situāciju. Tātad būtībā Eiropas Savienības likumdošana uh, ir tātad tas atstāts dalībvalsts ziņā, vai to piemērot vai nē. Tas ir smieklīgi, tas ir tā kā no citas planētas. Te ir tik daudz cilvēku apvienotajā karalistē, kas šobrīd, tieši šobrīd, Uh, ir neapskaužamā situācijā, jo viņi nezin, kāda būs viņu nākotne, viņi nezin, uh, ar ko viņiem rēķināties. Uh, cilvēki saņem vēstules, sakot, ka daži nedēļu laikā jāatstāja valsts. Mēs zinām, ka uh, ir aizvien vairāk cilvēku, kas, piemēram, nevar vairs atrast darbu, jo darba devēji saka, nu, jā, iestādes mums saka, nepieņemiet darbā Eiropas Savienības pilsoņus, jo viņiem tāpat būs jābrauc prom. Cilvēki dzīvo vienkārši stresā. Kādu atbildi sniedz Eiropas komisija, ja tā joprojām uzskata, ka šī prasība pēc papildus veselības apdrošināšanas neatbilst Eiropas likumdošanai? Tā tad vajadzētu sākt pārkāpumu procedūru. Uh, un noslēgt pārkāpumu procedūru un darīt to steidzamības kārtā. Paldies, Sofija! Man jāmin, ka te ir runa par brīvās pārvietošanās direktīvu, bet te ir arī uh, citi uh, deputāti Vikstrēms Klons un citi, kas arī ir parakstījuši šo jautājumu. Bet to jūs redzat darba kārtībā. Tagad uh, dod vārdu komisijai atbildēji. Thank you, Mr. Paldies, priekšsādātāji. Kā jau vienkārši skundze tikko teica, es saprotu, ka ir nosūtīta atbildi parlamentam 18. septembrī, un es saprotu, ka tā līdz jums ir nonākusi vēl tikai pārsvārdi par procesu. ir noteikts, ka Eiropas komisija ir jāatbild uz parlamenta jautājumiem, bet eh, kā kolēģijai, nevis atsevišķiem komisāriem. Un tur ir eh, paredzēts arī konsultācijas kolēģijas procedūrā, lai nodrošinātu, ka šī atbilde arī ir pietiekami eh, atbilstoša. Junkera kungs ir lūdzis komisāriem īpašu uzmanību pievērst uh, atbildēm uz jautājumiem no Eiropas deputātiem, lai būtu vienota atbilde un politiskas atbildes tiktu sniegtas uz uh, politiskiem jautājumiem. Pēc būtības, tātad Idvalds kundze jau atsaucās uz atbildi, un viens elements, kas ir mūsu atbildē, ir tas, ka ir judikatūra. Tātad ņemot vērā nesenos tiesas spriedumus par uh, ekonomiski neaktīvēs pilsoņu pieeju zināmiem uh, sociālajiem pakalpojumiem un uh, neseno attīstību komisija attiecībā uz uh, Eiropas Savienības likumdošanas ievērošanu uh, uzskata, ka NHS jeb uh, apvienotās karalistas veselības apdrošināšana netiek uzskatīta par pienācīgu veselības apdrošināšanu uh, 7.1b eh, brīvās pārvietošanas direktīva panta eh, nolūkos. Un tomēr komisija vēl izvērtē to, eh, cik liela ietekme būs šīm iespējamajām pārkāpumam, kas attiec uz iespējamu draudzīgu risinājumu. Apvienotā karaliste var pati mainīt noteikumus, ņemot vērā ieteikumus, ko ir izteikusi komisija šajā lietā. Okay, I mean, yeah, I, I... Jā. Abi kolēģi grib atbildēt, un es arī, bet mums eh, ir ātri jāstrādā, jums ir deprē kungs un eh, poliezas kungs. Sofija un tad Vīkstrēms kungs lūdzu. Jā, jūs vienkārši izlasījāt eh, to, ko mēs saņēmām uz papīra. Tā nav atbilde. Vai tā ir vai nav, ka Britu sistēma ir atbilstoša Eiropas uh, likumdošanai. Jā vai nē? Vienkārši paturiet prātā, ka ir cilvēki, kas uh, skatās šo sanāksmi, kas nesaprota Eiropas Savienības žargonu, tā kā mēs, viņi nav pieraduši lasīt starp rindiņām, viņi vienkārši grib zināt, kādā situācijā viņi ir. Vai tas uh, viņiem palīdzēs uzlabot viņu situāciju, jā vai nē, vai mani izdzīs no valsts, kamēr tur esmu, pēc tam, kad tur esmu pavadījis gadu desmitus, tas ir tas, ko viņi grib zināt. Vienkārši pasakiet jā vai nē, tas ir viss, ko es gribu dzirdēt no komisijas. Vai šī te prasība par papildus apdrošināšanu ir atbilstoša Eiropas likumdošanai vai nē? Un, ja atbildi ir nē, un man ir aizdevums, ka tas tā ir, lasot šo tekstu, tad ko komisija darīs? Vai jūs to varat pateikt vienkāršos vārdos, lai arī vienkārši cilvēki var saprast? Tie cilvēki, kurus mēs pārstāvjam, un jūs arī pārstāvat cilvēkus, un cilvēki, Eiropas pilsoņi, kas ir atkarīgi no jums, Viņi ir atkarīgi no Eiropas komisijas, un uh, viņiem ir pilnīgi vienalga. Priekšsēdētājs pārtrauc runātāju. Pirms jūs atbildat uh, vienkāršos vārdos, Cecīlija, lūdzu. Chair, thank you, Claude. Paldies, priekšsēdētāji, paldies, Klaude. Es arī centīšos izteikties pieklājīgi, bet varu uzreiz pateikt, ka es esmu tikpat eh, satraukta un uh, neapmierināta kā mana kolēģa. Es esmu lūgumrakstu komitejas priekšsēdētāja, un šis jautājums satrauc, tiešām ļoti satrauc pilsoņus no dažādām Eiropas Savienības dalībvalstīm, kuri eh, dzīvo apvienotajā karalistē. Uh, Viņi tur dzīvo jau gadu desmitiem. Viens no, viena no viņiem ir sieviete, kur ir vairāk kā 35 gadus precējusies tur, viņa tur dzīvo, viņa tur maksā nodokļus, izauzinājusi bērnus, ir piedalījusies brīvprātīgajā darbā, un viņa pieteicās uz uh, pilsonību tieši pirms referenduma. Uh, un kādu atbildi viņa saņēma. Viņa saņēma vēstuli no iestādēm, uh, ka viņai pēc sešām nedēļām arī valsts jāatstāja. Kāda veida atbildi tā ir no iestādēm? Un, ja tā kā Sofija Intvelde to ļoti pareizi norādīja, ka ja tas tā ir, tad tas ir pilnīgi pretrunā Eiropas Savienības likumdošanai. Ir tiesības, uz kurām Eh, tiesības ir tātad visiem Eiropas Savienības pilsoņiem. Un tagad atsautoties uz eh, jūsu atbildi, jums tiešām ir ļoti labi izdevies eh, noformulēt diplomātiski šo atbildi, bet atbilde ir vienā vārdā apkopojam. Vai tas atbilst Eiropas Savienības likumdošanai vai nē? Un paklausieties, mēs joprojām gaidām jūsu atbildi. Paldies! Okay, uh, obviously... Es, izskatās, ka jūs um, esat uh, jautājumu krustugunīs, uh, deprēkungs, uh, mēs tūlīt pāriesim pie jūs jautājumu, bet man šķiet, kā abi kolabas kolēģis norādīja uz lietām, kas um, arī man šķiet būtiskas, bet vai es varu tu. Uh, komisijai piebilst to, ka mēs, kā parlaments, esam kritizējuši un komiteju priekšsēdētāju konference ir kritizējuši to, kā ir komisija no deputātiem saņēmusi nekvalitatīvus jautājumus, eh, kas, protams, ir nosodāmi, taču šis ir eh, skaidrs kvalitatīvs jautājums, uz kuru ir jāsniedz saulaicīga atbildi. Un šis ir tas gadījums, kad mēs gaidām atbildi. Un tīri procesuāli eh, jūs arī nebūtu mm, šodien klāt, ja jūs nebūtu pārkāpuši rēķinus. Turklāt komisija ir eh, veikusi daudz laba darba, bet jums ir jāsaprot, ka atbildi ir jāformulē tādā veidā, lai tā nebūtu izvairīga vai netiktu uzskatīta par izvairīgu. Un kā jau kolēģi norādīja, šis ir ļoti svarīgs jautājums personām, ko šis aspekts skar. Katrā ziņā tā tad vai atbildi ir jā vai nē. Kā jau es sacīju pirmīt, komisija strādā kā kolēģija, un es nevaru pārstāvēt eh, kolēģiālu eh, lēmumu tādā veidā. Eh, par jā vai nē ir jāpieņem lēmums. Lai atbildētu uz jautājumu par termiņiem, šis ir sarežģīts jautājums Un, lai atsauktos uz judikatūru, es nezinu, vai jūs to pārzināt, bet mēs atsaucamies uz gadījumiem, kas ir Gacienetjo, Animanovičs komisija pret apvienoto karalistu. Tie ir e, visi svarīgi judikatūras e, nolēmumi. ir vēl jāizvērtē ietekme uz konkrēto gadījumu. Mums nav nodoma jūs pakļaut spiedienam. Mēs saprotam, ka tas ir koleģiāls spiediens, un šajā sakarā mēs darīsim savas domas zināmas komisārei Jūrovai. Jo es saprotu, ka tas ir kolēģis eh, lēmums. Desmit sekundes Koferatsuti, es saprotu, jūs sakāt, ka jūs varat tikai nodot mums komisijas vēstījumu priekšsēdētāju, vai jūs varētu uzaicināt komisiju atbildīgo komisāru, man nav skaidrs, kurš tas ir, tā ir komisāra Jurova. Un turklāt visdrīzākajā laikā, lai mēs saņemam skā reālu politisku atbildi, jo cilvēki apvienotie karalistē viņi ir pelnījuši saņemt atbildes. Es jau telepātiski uzaicināju komisāru Jurovu. Viņa šeit ieradīsies. <clears throat> šeit ir jautājums par atbildību. Vik... Vikstroms kundze piekritīs, ka mēs uzdodam sarežģītus jautājumus. Mēs esam tikuši izsmieti par smieklīgu jautājumu uzdošanu. Tagad Mēs uzdodam ļoti nopietnus jautājumus un vēlamies saņemt uz tiem savlaicīgi atbildi. Tagad deprēkungs. Vārds jūsu jautājumam par. Paldies, priekšsēdētāji. Aizvien plašākā sēžena lietošana piekļuvi e, internetam ir kļūst par problēmu policijas izmeklēšanai. CGN tehnoloģija dot iespēju kopīgi izmantot vienu IP adresi vairākiem lietotājiem. Līdz ar to tehniski nav iespēja identificēt uh, lietotāju, aiz IP adreses, jo izmantojot šo tehnoloģiju, vairāk nekā tūkstoši lietotāji var izmantot vienu adresi. Beļģija ir noslēgusi brīvprātīgu vienošanos ar pakalpojumu sniedzējiem, kuri apņemas samazināt lietotāju skaitais katras IP adreses. Un CGN tehnoloģiju izmantošanu tiktu ierobežotas un tiktu izmantots tāds protokols, kas paredz neierobežot IP adrešu skaitu izmantošanu. Mans jautājums komisijai, vai jūs nedomājat, ka ir jāuzsāk likumdošanas iniciatīva un CGN problēma būtu jārisina um, ievērotā formā? Okay, thank you very much, Gerard. So, again... Paldies arī šis jautājums nav atbildēts savlaicīgi. Iespējams, ka ir pārāk daudz jautājumu, bet es gribētu dzirdēt no komisijas procesuālo jautājumu. Paldies, priekšsēdētāji! Atsaukšos uz kolēģis piezīmēm, kura norādīja, ka nereti ir koleģiālajā procesā ilgs laiks vajadzīgs atbilžu saskaņošanai. Mēs apzināmies problēmu, kur jūs pasvītrojāt, un tas ir nozīmīgs izaicinājums tiesības sargājošām iestādēm Eiropā un citur. Bēļģijas piemērs ir daudz sološs, un tas ir nacionāls risinājums, un lietotājiem ārpus Beļģijas tas var nebūt saistošs. Komisija mēģina to risināt startautis iekšējos interneta reģistros, un mēs mēģinam izmantot šo veidu, kas mūsuprāt ir visdaudz sološākais, bet pa to, lai komisija aicina ieviest IPT6 lietošanu Eiropā, izpētīt savietojumības iespējas ar šo protokolu un aicina noslēgt līdzīgus no noslēgums ar internetu pakalpojumu sniedzējiem. Paldies, Žerār! Paldies pirmkārt! Vēlos pasvītrot to, ka Beļģija ir priekšgalā šajā jomā. Es ļoti rūpīgi izlasīju sagatavotu atbildi, kurā ir teikts, komisija apzinās eh, esošo problēmu komisija atbalsta pieliktos pūliņus sensibilēšanai, pasvītroju sensibilēšanai. Un tā ir skatījusi šo jautājumu 17. gada maijā. Eiropola ir sagatavojis atzinumu. Esmu pārsteigts, vai apzināšanās ir politisks akts, vai komisija ir kompetence iejaukties, un ja tāda ir, tad kāpēc tā to nedara? Es domāju juridiskā ziņā. Oh, you've asked another question. Tas jau ir cits jautājums. The, Vai komisijas kolēģi vēlas sniegt īstu, īstu atbildi, un tad mēs varam pavilkt zem tā svītru. Paldies! ņemot vērā problēmas globālo raksturu, mēģinot atrast risinājumu manis pasvītrajos formos, kas ir pieci internetu reģistri, šķiet daudz sološs ceļš, lai risinātu problēmu, kas skar ne tikai Eiropu. Tāpat citi risinājumi par tiem nevar izteikties. Mana ģenerāla direkcija un es nevarēšu par tiem komentēt. Ar to mēs varam šo viedokļu apmaiņu pateikt. Poliezī, kungs, jūsu jautājums. Grazie, prezidenti. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Es pirms vēlētos precizēt to, ka 12. septembrī saņēmu rakstisku atbildi no komisārs. Uh, Un tajā pašā laikā uzskatu, ka ir svarīgi par to runāt arī šeit. Šeit runa ir par jautājumu, ko esam uzdevuši vairāki kopā uh, kolēģi. Un tātad 18. maijā ar lielu vairākumu apstiprinājām šo jautājumu. Šeit runa ir par jautājumu par pasākumu izvēršanu par varumu meklētāju pārvietošanai no Itālijas un Grieķijas. Runa ir par uh, datumu, proti rītdienu, kad ir jāveic uh, pasākumi, un jautājums ir par to, kāds liktenis ir piemeklējis 9000 uh, patvaru meklētājus Itālijā un 20 tūkstošus Grieķijā. Mans jautājums ir par konkrēto situāciju, kādu, kāda ir tātad šeit noteikti šajā rezolūcija, vai ir kāds eh, pagarinājums eh, šai ehm, pārsūtīšanas eh, direktīvai. Jautājums ir par to, kā mēs varētu organizēt realitātē šo procedūru, jo realitātē Dublinas regula, kas izklāsta Eh, uzņemšanas procedūru, ir viena lieta. No otras puses vēlos uzsvērt eh, to, ka, protams, es piekrītu eh, tiem, kas uzskata, ka pašreizajā situācija nav pieļaujama, ka ir jāmaina daudz kas. Taču ir paradoxāli, ka pēc divu gadu procesa esam piefiksējuši 18% līmeni salīdzinājumā ar to līmeni, kas ir bijis noteikts sākotnēji, taču eh, visas dalībvalstis, kā zināms, eh, nav iesaistījušās, līdz ar to eh, šie rādītāji nav sasniegti. Okay, Paldies, komisija. Paldies priekšādātājiem. Runājot par procedurālajiem aspektiem, atvainojiet, ka nosūtījām atbildi ar nokavēšanos. 12. septembrī to nosūtījām, atkārtošu tikai to, ko teica jau uh, Just kolēģis par prioritātēm un par šo cilvēku relokalizāciju, kas ir atbilstīgi šādai relokalizācijai, kā to teica deputāta kungs, rītdiena ir gala termiņš, un tātad ko darīt. Šī ir pirmā prioritāte komisija. Ir svarīgi, lai procesi neapstātos 26. septembrī, kā mēs to jau esam teikuši iepriekšējos ziņojumos par um, pārvietošanu un uzņemšanu. Mēs saprotam, ka tie, kas ir ieradušies līdz 26. datumam joprojām, ir atbilstīgi uh, Līdz ar to Itālijai un Grieķijai var nosūtīt eh, prasību šai cilvēku pārvietošanai, taču pēc tiem, kas ir, ierdu, tiem, kas ir ieradušies pēc 26. Eh, situācija ir atšķirīga. Šī katrā ziņā ir mūsu prioritāte, ir svarīgi atrast struktūrālu risinājumu, vajadzētu izvairīties no izlaicīgiem risinājumiem. Mēs vēlamies tādu mehānismu, kas varētu izturēt eh, laika izaicinājuma spiedienu un kas varētu darboties arī ikdienā. Komisija ļoti labi saprot, ka parlaments ir lūdzis eh, paildzināt šo lēmumu, pagarināt šo procedūru. Mums ir svarīgi nodrošināt to, lai tie cilvēki, kuriem ir tiesības eh, tikt pārvietotiem uz citām dalībvalstīm, lai viņi arī varētu šādā veidā pārvietoties. Un ja mēs neskaram konkrētiem padomas lēmumus, eh, tad es eh, varu teikt, ka komisijas paziņojums 27. Eh, septembrī tiks pieņemts Eiropas migrācijas debkārtības kontekstā. Paldies! Tagad mums jāiet tālāk. Paldies par to, ka cēlāt uh, mūsu sarunu galdā šo jautājumu. Paldies uh, komisijai par ierašanos un par atbildēšanu uz uh, šiem daudziem jautājumiem. Ņemsim vērā to un um, paldies par komisijas pārskata atbildības saistību ievērošanu. Tagad aicināšu um, atcerēties, ka mums būs elektroniskais balsojums par 9. 10. Eh, būs elektroniskais balsojums, taču pirms tam vēl ir 9, 10, 11 punkts. Mums šeit runa ir kopīgi apspriešanai par priekšlikumu par to, eh, par, par vairākiem priekšlikumiem, tātad, kas ir par automātisku datu apmaiņu, datu automatizētu apmaiņu. Eh, mūsu referenti Mariju Grapīnī pārstāva cita kolēģa Statīnas kundze, un šis ir uh, viens no trim jautājumiem. Liba koordinātori ir pieņemuši lēmumu par to, ka šie trīs priekšlikumi jāskat ar vienkāršotās procedūras eh, starpniecību saskaņā ar parlamenta reglamentu. Tā kā te runa ir par. Pirmajā jautājumā, kur runa ir par eh, Grieķiju, aicina apstiprināt padomas eh, priekšlikumu bez grozījumiem. Tādēļ uh, uzklausīsim referents par diviem pāriem jautājumiem par um, automatizētu apmaiņu Čehijas republikā un Portugālē. Vispirms uh, Marijas Grapīnī aizstājēja uh, es un devādā. Jā, paldies, Klauda. Marijas Grapīnī vārdā es gribētu jūs informēt, ka Eiropas parlaments uh, apstiprināja uh, padomas ieviešanas lēmumu, lai uzsāktu automatizēto datu apmaiņu attiecībā uz eh, Čehijas republikas eh, automašīnu eh, reģistrācijas datiem. Padome ir piemērojusi specifisko procedūru, lai pārbaudītu to, vai dalībvalsts ir tiesīga saņemt un sniegt automašīnu reģistrāciju datus. Visaptvarošs ziņojums tika iesniegts atbildīgajai padomas darba grupai 2017. gada maijā, un padoma pieņēma zināšanai um, vienošanos starp dalību valstīm, kam ir pienākumi saskaņā ar atbilstošo lēmumu. Un tur tiek noteikts, ka Čehijas Republika ir pilnībā ievērojusi un ieviesusi noteikumus un datu aizsardzības noteikumus uh, atbilstošajā lēmumā. Okay, thank you very much. Liels paldies. Es varētu arī īsi uh, dot vārdu Štetins kungam. Viņš ir atbildīgs par Portugāles jautājumu. Lūdzu, Štetins kungs. Liels paldies priekšsādātāji, ka devāt man vārdu. Portugāla ir izpildījusi visus kritērijus, kas ir noteikti, un tāpēc es piedāvāju apstiprināt padomas projektu ātri, īsi un precīzi. Ļoti labi, paldies. So no, um... Tātad uh, neviens neiebilst. Paldies abiem, paldies, ka jūs aizstājāt Grapinī kundzi, Monika, paldies Štetins kungam. Tā kā neviens neiebilst, tad uh, šie uh, lēmumi ir pieņemti, apstiprināti. Un ir vesela virkne lietu, ko varētu vēl nolasīt, bet vai es lūdzu varētu to nedarīt? Labi, viss ir eh, kārtībā, labi. Tad arī šis punkts ir izskatīts. Paldies Štetins kungam un paldies Benovs kundzei. Labi, tad tagad varam balsot. Vai mums ir jāgaida līdz 25? Jā, nu labi, tad īsts pārtraukums līdz, 16, līdz 18.25. Tas ir 6 minūtes īsts pārtraukums. Did I hear a moan from people? You want to take them now? Vai kāds sūdzējās, jūs gribējāt balsot tagad, uh, pirms ir ieradušies jūsu visi kolēģi? Nē, 18.25. precīzi. Jūs atņemsiet kolēģiem tiesības balsot, neticami. That... I could take the votes now, but some... Es varētu uh, likt balsot tagad, bet daudz kolēģi vēl ir ceļā. Viņi paredzēja balsot 18.25, un viņus sagaidīsim. Uh,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 Colleagues, we're just waiting for the rapporteur. Kolēģi, mēs uh, gaidām uh, referentu tiklīdz uh, ieradīsies cilvēki, kurus gaidām, tā sāksim balsošanu. Okay, colleagues, we proceed to the vote on the draft. Kolēģi, sāksim balsot par padomas lēmumu par dažu Schengens akī noteikumu īstenošanu saistībā ar vīzu informācijas sistēmu Bulgārijas Republikā un Rumānijā. Referents ir Augustins Dijas Demēra, Garsik un Suegra. Vai jūs vēlaties ko teikt pirms balsošanas? No. Okay, we proceed. Nē, tad sāksim balsot uh, elektroniski par šo uh, tekstu, tik līdz Tomašs Čvedovskis būs uh, ticis galā ar uh, savu balsošanas kartīti un Lopes kartīti un Lopes Agilārkungs, kad būs ticis galā ar savējo. Sākam balsot. The vote is still open. Balsojam. Okay, um, tautas partija ir viens cilvēks par daudz, vai varētu kāds no tautas partijas izņemt savu kartīti. Beidzam balsot. That is carried 36. 36 pār 3 pretnieks nav turējies pieņemts. Sveicam referenta kungu. Tas arī viss balsošana beigusies. For, for Colleagues, uh, if you could leave quiet. Kolēģi, lūdzu, pametiet telpu klusu. Mēs uh, sāksim nākamo sanāksmes daļu par Eiropolu.